Friends, start... Dargie draugi, sāksim uh, mūsu komitejas sanāksmes otro daļu, un mums ir paredzēta balsošana par divām um, vēstulēm saistībā ar uh, um, Eiropas globalizācijas pielāgojumu fondu un pieteikumiem šo līdzekļu izmantošanai. Pirmā Lieta ir par eh, Spānijas eh, reģiona Galīcijas eh, apģērba ražotājiem un papildinājums pirmajā pantā. Kurš par? Pret? Atturas? Šķiet jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētāja norādīts ar 29 balsīm pret 9 pār. Tāpat ir grozījumi no Goe un Gel par 3a punktu, kurš par pret atturas norādīts. Alde ierosina jaunu punktu 3b, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Un GOEGL ierosina jaunu punktu 3c, kurš par? Pret. Atturas norēdīts. Tagad balsojam par vēstuli ar grozījumiem, kurš par? Pret Tātad elektroniski balsosim par tekstu kopumā. Teksts pieņemts ar 40 balsīm par, vienu pret. Tālāk atzinums par EGF līdzekļu izmantošanu Eriksona lietā. Kurš par? Tātad pār šo vēstules tekstu kopumā. Balsojam elektroniski. Sākam balsot un beidzam balsot. Četrdesmit balsis par, viena pret. Tātad teksts pieņemts. Tas arī viss. Varam pāriet pie nākamā punkta. Darba kārtībā. Astotā punkta. Sveicam mūsu vidū uh, komisāri Taisēnas kundzi un Viņa pastāstīs par komisijas priekšlikumu attiecībā uz direktīvu par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā. Lūdzu, Taisēns kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie parlamenta deputāti un deputātes, paldies par uzaicinājumu iepazīstināt jūs ar direktīvu par paredzamiem un pārskatāmiem darba nosacījumiem. Kā jūs zināt, tas ir viens no konkrētiem rezultātiem Eiropas sociālo tiesību pīlārā un tā ir arī atbildus parlamenta aicinājumu risināt jautājumu par darba eh, nosacījumiem, ņemot vērā jaunu nodarbinātības formu parādīšanos. Un gribu šeit pieminēt divas rezolūcijas, ko pieņēmāt pagājušajā gadā. Viena rezolūcija par sociālajām tiesībām, Rodrīgas skundz ziņojums un rezolūcija uh, par uh, pagaidu nodarbinātību un uh, nestabilitāti stabiliem darba nosacījumiem, kur tika aicināts risināt šo jautājumu ES līmenī. Darba ņēmēja tiesība aizsardzība un darba apstākļu uzlabošana vienmēr ir uh, bijusi Eiropas, mē, bijis Eiropas mērķis, arī veidojot vienoto tirgu, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus uzņēmumiem un uzlabotu darba apstākļus miljoniem darba ņēmēju Eiropas Savienībā. Un tagad ir jāspēr solis tālāk. Mūsu priekšlikums paredz modernizēt esošās normas par uh, darba nosacījumiem ar konkrētu mērķi nodrošināt, lai visi darba ņēmēji, ieskaitot tos, kas strādā netipiskus uh, darbus, uh, lai viņu darba nosacījumi būtu paredzami, caurskatāmi. Un Pirmkārt, šis priekšlikums arī aktualizē pienākumu informēt ikvienu darbaņēmēju par viņu darba noteikumiem, ņemot vērā jauno direktīvu. Otrakārt, eh, šis priekšlikums apstiprinās jaunu Eiropas Savienības ietvaru, nodrošinot to, ka visi darbņēmēji var realizēt savas pamatiesības. Tādējādi mēs nosakām uh, minimālos, taisnīgos, godīgos darba nosacījumus visā Eiropas Savienībā, jebkura veida nodarbinātībai. Tas, protams, neliedz radīt jaunas nodarbinātības formas, kas varētu veicināt inovācijas. Šī priekšlikuma mērķis ir iedibināt ietveru, satveru, kurā varētu attīstīt jaunas nodarbinātības formas, vienlaicīgi nodrošinot darba ņēmēju aizsardzību. Protams, arī kā atsauces punktu ņemot vērā tiesu praksi. Kā jūs zināt, pagājušajā gadā komisija uzsāka divpakāpju konsultāciju procesu ar Eiropas Savienības sociālajiem partneriem Sociālie partneri nevarēja vienoties uh, par uh, sarunu pozīciju, un tādēļ komisija nāca klājā ar šo priekšlikumu balstoties uz sociālo partneru konsultāciju laikā pausto viedokli. Un tagad priekšsēdētājs kundze ļaujiet man pastāstīt par galvenajiem elementiem šajā direktīvā. Pirmkārt par personām, uz kurām tā attiecas. Modernā un elastīgā darba tirgū visiem darbiniekiem ir jāsaņem rakstiski informācija par viņu nodarbinātības pamatnoteikumiem. Atbilstoši patreizējām normām, dalībvalstis var noteikt, kuriem darbiniekiem šāda informācija rakstiski ir jāsaņem, un tādējādi atsevišķas darba ņēmē kategorijas ir izslēgtas, kā piemēram uh, platformu darbinieki, pagaidu darbinieki, kas eh, rada ļoti nestabilus darba eh, nosacījumus. Mūsu mērķis ir ierobežot iespēju izslēgt darba ņēmējs no direktīvas piemērošanas, un tādēļ šīs direktīvas mērķis ir izmantot darba ņēmēju jēdzienu, kā to traktē Eiropas kopiena tiesa savā judikatūrā. Tātad tas ir cilvēks, kurš uz noteiktu laiku uh, sniedz pakāpojumus vai ražo preces kāda cita uzdevumā un par ko viņš saņem atalgojumu. Atcaucoties uz esošo vienoto darba ņēmē definīciju, šī direktīva nodrošinās, ka visās dalību valstīs uh, tiks noklātas vienas un tās pašas darba ņēmē kategorijas. Piemēram, jautājumā par viltus pašnodarbinātajiem šī direktīva sniegs papildus iespēju aizsargāt arī šādu cilvēku tiesības, ja viņi ir darbinieki, tad attiecīgi pret viņiem tā izturas un uz viņiem attiec šī direktīva. Mēs konkrēti runājām par to, ka papildus vēl um, diviem, trijiem miljoniem darbinieku būs tiesības saņemt šādu informāciju. Tāpat mēs paredzam modernizēt informāciju, kas rakstiski sniedzama darbiniekiem. Papildus patreizajām prasībām šis priekšlikums runā arī par tiesībām uz apmācību, virsstundām un grafikiem, kad nav noteiktas darba stundas. Tāpat arī tiek paredzēt, paredzēts informēt darbinieks par sociālo aizsardzību. Un šī informācija ir sniedzama nevēlākā pirmajā darba dienā, uh, patreizējo divu mēnešu laikā pēc stāšanās darbā, un bez tam esam iekļāvuši arī mm, dažas jaunas tiesības, kas ir domātas, lai nodrošinātu minimālo paredzamību. Nodarbinātībā, kas ir elastīga. Un, kā jūs zinat, tas uh, nav iekļauts patreiz spēkā esošajā direktīvā. Tālāk, runājot par pārbaudas laikiem, tie nedrīkst būt garāki par sešiem mēnešiem, ja vien ilgāku laiku nevar pamatot ar nodarbinātības specifiku. Vai arī, ja tas ir darba ņēmēja interesēs, pagarināt šo laiku pēc ilgāka slimības perioda. Tātad, jebkuram pārbaudas laikam ir jābūt saprātīgam. Otrakārt, tiesības uz darbu paralēli pie vairāk nekā viena darba ņēmēja. Līdz ar to um, tiek atcelt iespēja iekļaut um, neatbilstības uh, vai ekskluzivitātes klauzulas darba līgumos. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jābūt iespējai strādāt arī citam darba devējām no viena darba devēja brīvā laikā. Ja tiek paredzēti kaut kādi ekskluzivitātes nosacījumi, tad tiem ir jābūt pamatotiem vai no nu ar komercnoslēpumu vai interešu konfliktu nosacījumu. Tālāk tā saucamo nulles stundu darba līgumi ar ekskluzivitātes uh, klauzulām vairāk nepastāv šajā jaunajā direktīvā. Tālāk tiesības uz paredzamību. Darba ņēmējiem iepriekš ir jāzina, kad, piemēram, viņi varētu um, strādāt citu darbu, kad būtu šis brīvais laiks, vai arī, kad viņi varētu rūpēties uh, par saviem ģimenes locekļiem. Tad, tad tas ir jānosaka saulēcīgi. Mēs nerunājam par tādu vienreizēju vai no reizes uz reizi noteiktām virsstundām, bet galvenais mērķis ir, lai strādājošie zinātu, kuras ir tās dienas, referents dienas vai stundas, kas viņiem ir jānostrādā, un viņiem arī ir saulēcīgi e, iepriekš jāsaņem uh, līgums vai pieprasījums strādāt papildus. Un tālāk viņiem ir tiesības saņemt rakstisku atbildi uz uh, saviem pieprasījumiem. Mm, jo zinu, ka pastāv bīstamība, ka darba ņēmēju darba līgumi ir nedroši un tajos nav skaidri noteikts, teiksim, pārējais periods. Lai veicinātu dialogu starp darba devējiem un ņēmējiem, mēs ierosinām, lai darbinieki varētu pieprasīt drošāku un paredzamāku nodarbinātības formu, ja tas ir iespējams, un saņemt rakstisku atbildi no darba devēja, kas ņemtu vērā darba ņēmēja un darba devēja vajadzības. Piektkārt, tiesības uz bezmaksas apmācību, ja tāda ir noteikta kā obligāta. Ja darba ņēmējiem atbilstoši likumdošanai vai kolektīviem līgumiem ir obligāta apmācība, tad ir svarīgi, lai tik nodrošināts, ka šī apmācība ir pieejama bez jebkādas diskriminācijas, neatkarīgi no tā, kāda ir nodarbinātības forma, standarta vai nestandarta, un apmācības apmaksa nedrīkst tikt pieprasīta. Lai darba ņēmēji varētu īstenot šīs tiesības, tiek ier, ierosināt vesela rinda instrumentu kopā ar sociālo akī, kas ietver sevi administratīvās procedūras, pozitīvas prezumpcijas, kā arī um, kopīgu pierādījumu nastu. Noslēgumā mūsu mērķis ir nodrošināt minimālus taisnīgus nodarbinātības nosacījums visā Eiropas Savienībā neatkarīgi no darba līguma formas. Tādēļ mums ir jārīkos pēc iespējas ātrāk, un es paļaujos uz jums, ka jūs pieņemsiet šo iniciatīvu vēl šajā sasaukumā. Kā jūs zinat, Eiropas Savienības padome jau ir sākus apspriest šo priekšlikumu, un es esmu pārliecināta, ka vispārīgā pieeja tiks uh, panākta Bulgārijas prezidentūras termiņa noslēgumā. No komisijas puses var teikt, ka mēs kā vienmēr esam gatavi sniegt jebkuru vajadzīgo atbalstu, lai panāktu ātrāku vienošanos par šo direktīvu līdz gadu beigām. Godātie parlamenta deputāti, priekšsēdētājs kundze, Gēteburgā eh, mēs pasludinājām Eiropas sociālo tiesību pīlāru, tas bija tāds spēcīgs politisks vēstījums no visu Eiropas Savienības institūciju puses mūsu pilsoņiem un visai pasaulē, ka Eiropā mēs esam vienoti aizstāvot savas sociālās vērtības. Strādāsim kopā, turpināsim strādāt kopā, lai pievienotu vēl vienu svarīgu elementu eh, mūsu kopīgo sociālo tiesību darba ņēmējiem mozaīkā tiecoties uz taisnīgāku sabiedrību nākotnē. Lielas paldies un esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Very... Lielas paldies Taisens kundzei par šiem ievadvārdiem. Tagad došu vārdu koordinātoriem. atbildēm un jautājumiem un došu vārdu Deividam Kāzas kungam. Lūdzu, centieties izteikties īsi. Thank you, Madam Commissioner, for your presentation. Paldies priekšādātāji, paldies komisārs kundze par šo prezentāciju. Direktīra, direktīva noteiks darba apstākļus arī jaunām darb, nodarbinātības e, formām, ja veidiem un e, elastīgiem kontraktiem. Bet daudzi strādā ar šādiem elastīgiem mm, kontraktiem pēc izvēles vai tāpēc, ka tas ir tā ir vienīgā nodarbinātības iespēja, kas viņiem pieejama. Un, manuprāt, mums jāpārliecinās, lai šī direktīva neiznā, neiznīcinātu šādas iespējas. Vai nav tā, ka šī direktīva nāks par sliktu elastībai darba tirgu tādējādi? Paldies, tas mans jautājums. Javier Lopes. Lopesas kungs, Jungēļas kungs vietā. Kundze. Ne kungs tomēr. Priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze. Mūsu grupas vārdā vēlamies paust atzinību komisijas iniciatīvai. Domāju, ka mūsu priekšā ir viena no svarīgākajām sociālās jomas iniciatīvām šī mandāta, šī sasaukuma laikā. Esam pārliecināti, ka mums būs iespēja spēcināt darba apstākļus un cīnīties pret neskaidrību, kas pastāv. To ir novērojam darba tirgū, redzam to pilnīgi visur. un tas ir arī mūsu sabiedrības katras domas galā. Tātad lūk, vajadzīgs kopējas vienotas tiesības, apstākļi, minimālie obligātie standarti. Tas ir ceļš uz leģitimitātes atgošanu mūsu pilsoņu acīs. Tas, kā mēs redzam šito situāciju šobrīd, tagad, kad ir arī apstiprināts sociālais pilārs, ir vajadzīgs šāds spēcīgs sociāla rakstura vēsts. Tāpēc eh, komisārs kundze vēlamies augstu vērtēt šo iniciatīvu. Turklāt esam pārliecināti, ka šo iniciatīvas palīdzību mēs varētu stāties eh, pretim, atspratāci jaunajām tendencēm darba tirgu. Kāpēc? tāpēc, ka atgūšanās, ekonomiskā atgūšanās sāk notikt, bet darba tirgus vienlaiks arī ļoti mainās, rodoties šīm jaunajām darba vietām. Arvien vairāk ir tādu riskam pakļautu darba ņēmēju, ir šī platforma ekonomika, daudz pašnodarbinātības, mācekļu izmantošana Nu, redzam, kādas ir šīs tendences darba tirgū. Un domājam, ka šī iniciatīva var piedāvāt mums lielisku iespēju, kā nu, ar to visu tikt galām. It īpaši ņemot vērā, ka tipiskās nodarbinātības formas mainās, kā jau komisārs skaidroja. Trešā lieta. Mūsu grupa ļoti aktīvi domā par to, lai šīs jaunās tiesības būtu īstenojamas un šie obligātie standarti būtu piemērojami. Un domāju par to, kā pārliecināties, ka šāda veida nosacījumi tiek atbilstīgi īstenoti. Paldies vēlreiz, un esmu pārliecināts, ka labi sastrādāsimies arī turpmāk, un tas nāks par labu es kā tādai. Eh, Paldies! Makintājas kundze šķiet, viņas nav zālē? Lūdzu. Lielas paldies. Es vēlējos pievienoties iepriekš uzdotajam jautājumam, um, Kazaskunga jautājumam, respektīvi par to, vai šī direktīva beigu beigās tomēr neradīs tādu situāciju, kur elastība darba tirgū tiks ierobežot. Un arī, dzen, uh, vai tam neradīs situāciju, kur būs vairāk nu, vietas telpas nelegālajiem darbam šai palēkajai zomai. Tas nozīmē, ka um, pamatmērķis sasniegts netiks. Mēs vēlamies nodrošināt pārliecību darba ņēmējiem, bet tad mēs panāksim gluži pretēju, jo tāpat arī jānodrošina skaidrība darba devējiem. Beigu beigās izskatās, ka situācija varētu arī vienkārši pasliktināties. Then we go to... Labi. Tālāk kalē Žambona kungs. Viņš turklāt ir arī referents, kas strādā pie šī ziņojuma. Lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātāji. Runāšu franču valodā, jo tā ir mūsu uzaicināto viesu valoda. Un, nu, mēs taču esam eiropieši, vai ne tā? Man gan ir viena sliktas ziņas. Komisārs kundze, man ļoti žēl, bet, nu, mani parlaments ir iecēlis par referentu, kas strādā pie šīs jums. Es nezinu, vai jums tas patiks vai nē, bet man katrā ziņā patīk sadarboties ar, ar jūsu dienestu. Bet vēlos šobrīd izteikties ļoti piesardzīgi. grib, mana loma, protams, būs saskaņot visas dažādās intereses, bet, protams, ka man liekas, ka ļoti labi, ka šai sociālo tiesību jomā tiek spērt šis pirmais soms, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs. Un te nu redzam, ka Eiropas Savienība vēlas ko darīt sociālajā jomā. Un izveidot tādus principus, un mm, turklāt pietiekami strauji, kas mm, to visu izcinātu. Tas princips, ko jūs nu pat, tie principi, par ko jūs nu pat runājāt, semble tous acceptables. Ir nu, ar tādu dažādu izpratni. Ekstrēmā veidā varbūt arī vienam otram tas nepatīk, nu, kaut minimālās normas tā tālāk. Jāsaka arī, ka realitāte katrā dalību valstī ir atšķirīga. Nu, dažādu iemeslu dēļ. Man tāpēc, ka struktūras ir dažādas vai um, ekonomikas apstākļi. Un tātad mums, protams, ir jānodrošina kaut kādi obligāti sociālie standarti tam sociālajiem modelim, ko mēs vēlamies veidot nenoliedzami. Jo mēs taču Šobrīd veidojam tādu sociālo modeļu, kurā, modeli, kurā vēlamies dzīvot, vai tad ne tā? Nu, protams, te mums būs vajadzīgi daudz dažādu lēmumu. Nu, jā, nu vienalga visādi iedvesmi mēs smeļamies te no citām uh, valstīm. Interešu te daudz un dažādas. Bet šim pasākumam nu, mērķis ir spērt tādu pašu pirmo soli kaut kam tādam, kas laika gaitā varētu būt par tādām pamatīgām sociālām tiesībām un sociālo tiesību aktu šeit Eiropā. Tad tāds ļoti interesants ceļš mūs vēl gaida. Jūs runājat šeit par obligāti sniedzamu informāciju, par uh, minimālajiem dar, darba laikiem tā tālāk protams, jāuzklausa procesā. Būs visi arotbiedrības, darba devēja organizācijas, kas jāsaka, kā jau ļoti labi zinu, nemaz nav tik vienotas savos uzskatos. Kā Alda grupas pārstāvs vienlaikus no savas puses varu teikt, ka mēs pieturēsimies pie tās mazās eh, šī mazās grāmatiņas, ja bukletiņa, ko sagatavojām, par ko mēs kā grupas, ko mēs kā grupa balstamies sociālo lietu jomā bet vienlaikus, protams, jāskatās arī uz izdevumiem un ekonomikas aspektiem. Jo būtu jau labi, ja būtu tāds viens visai Eiropas ideālais modelis. Bet, nu, es domāju, ka diez vai tas ir iespējams. Savukārt mūsu kā politiķu uzdevums ir domāt par to, lai šāds modelis tiktu veidots, bet lai tas būtu piemērojams, realizējams. Nu, vienalga, vai tad, nu, ne tikai īstermiņā, bet arī ilgākā termiņā. Un, nu, protams, šeit eh, mums ar kolēģiem ir jāvienojas arī par zināmu solidaritātes līmeni, jā, lai atjaunot, nu, tā teikt, obligātos sociālās normas. Bet, nu, katrā ziņā man būs noteikti lieliski kolēģi, viņi mēs strādāsim plecu pie pleca, visa šīs idejas apspriedīsim, un sākotnē ideja tiešām liekas visai laba. Nu, tad tagad jāķers pie darba. Thank you. Then... Liels paldies! Nu tad tālāk vārds goja MGL grupas pārstāvim. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Liels paldies, ka esat pie mums ieradusies un uh, prezentējat šo priekšlikumu. Mēs piekrītam šiem kopējiem mērķiem. Lūk, ka Mums ir vajadzīgs tāds darba tirgus, kur darba ņēmējiem ir drošība, skaidrība. Tas, protams, ir skaidrs, svarīgs balsts darba tirgu, tirgu kopumā. Un tāpēc ir vajadzīgas spēcīgas um, arotbiedrības, lai varētu panākt labus nosacījumus sarunās par labu darba ņēmējiem. Tomēr mums kā mm, likumdevējiem jābūt piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam iejaukties visos šajos kolektīvos, kolektīvos eh, darba koplīgumos un tam līdzīgi kā arī dzen sarunās, jo tieši ar arotbiedrībām tiek nodrošināta šī darba tirgus drošība. Nu, protams, ka arī darba laiks var parādīties šais nosacījumos. Jo vienlaikus ir jāparedz arī zināma elastība, kas vajadzīga, piemēram, darba devējiem. Uh, Un tam jau ir vajadzējuši domāt šīs sarunas par koplīgumiem. Ja tagad mēs, kā likumdevēji, iejauksimies šai sarunās, tad tas nebūs lāgā. Es gribu teikt, ka gribu tāpēc vaicāt, ko komisija saka par šiem pārmetumiem, respektīvi, ka komisija šādā veidā šo direktīvu iejaucas eh, arotbiedrības sarunās ar darba devējiem par koplīgumiem un tam līdzīgi, tātad par kopējiem nosacījumiem. Un vai nav tā, ka šis priekšlikums beigu beigās, mm, nu, faktiski ierobežos tos sākotnējos sarunu rezultātus? Nu, faktiski šādi sarunu rezultāti varētu tikt pasunāti pat par spēkā nēsošiem. Vai tas tad nebūtu kaitējoši darba tirgumu kopumā? Paldies tālāk Ždanukas kundze zaļo grupas vārdā. So, honorable commissioner. Uh, Paldies priekšādātājiem. Komisārs kundze, mūsu grupa kopumā atzinīgi vērtē šo priekšlikumu. Domājam, ka tas ir solis ceļā uz mūsu solījumu izpildīšanu sociālā pīlāra jomā. Un tāpat īpaši augstu vērēja, vērtējam faktu, ka šis priekšlikums ir vērts tieši uz strādniekiem. Tātad paredz labākus darba apstākļus strādniekiem. Precarious employment no, novēršot risku un tam līdzīgi. Tad tāpat tiek runāts par digitālo ekonomiku, platformu ekonomiku, par to, kā dar, strādnieki tiks vairāk aizsargāti nu, tajos gadījumos, kad viņiem ir nepilna laika, ja pat nepastāvīgas darba vietas. Jautājumu un pāris piezīmes. Pirmam katam šajā direktīvā nav iekļauti mācekļi un stažieri. Tos, tos ietver tikai vienīgi padoms rekomendācijas. Kāpēc tā? Mēs pilnīgi noteikti iesniegsim arī atbilstīgus grozījumus, lai aptvērumu paplašinātu. Mēs labprāt redzētu arī konkrētāku tekstu attiecībā uz sūdzību iespējām, jeb juridiskas palīdzības tātad iespējām. Šobrīd tie ir visai tādi neskaidri šie nosacījumi. Turklāt domājam, ka ir vajadzīgi arī precizējumi attiecībā uz to, kad un kādā veidā tiek sniegta informācija strādniekiem par viņu darba apstākļiem. Tas ir arī jautājums savā ziņā. Jo šajā pašreizējā tekstā atbildes uz šo jautājumu nav. Kad tātad tas tiek darīts? Pirms kontrakta parakstīšanas, jeb tajā kontrakta, par, kontrakta parakstīšanas brīdī. Uh, Vēl viens jautājums. Kā? Uh, in, because uh, is it enough the employment uh, contract? It... Vai pietiek ar to, ka šie noteikumi parādās uh, darba līgumā? Jeb vēl ir vajadzīgi arī plašāki noteikumi, par ko cilvēks tiek informēts? Uh, this contract provides possible. Un, ja šai līgumā, piemēram, paredzēta iespēja darbinieku kaut kur komandēt, nosūtīt tātad, tad mūsu prāt, un tas neskaidri neparādās, ir vajadzīgi arī pietiekami noteikumi par to, ka darba ņēmēs par to tiek informēts pietiekami savlaicīgi. Šāda komandēšana varētu būt iespējama. Un vēl. Domājam, ka sociālo partneru loma būtu jāspēcina. It īpaši tajos gadījumos, kad palīdzība ir vajadzīga, lai aizsargātu viņu tiesības. Nu, tās ir tās vietas, par kurām mēs iesniegsim arī grozījumus, bet labprāt dzirdētu komisārs kundze jūsu viedokli par šiem elementiem un šīm mūsu bažām. Labi, tālāk došu vārdu Laurējā Gijai no FDD. Priekšādātāji pateicos. Paldies komisārs kundzei par šo pirmo prezentāciju un par darbu, ko jūs darāt. Mēs pilnīgi noteikti piekrītam izējošajai premisei šīs pieejas pamatā un esam pārliecināti, ka komisija centīsies nodrošināt lai ir pēc iespējas vairāk garantiju darba, darba ņēmē tiesību aizsardzībai. Man ir vairāki jautājumi. Un varbūt komisāri līdz ar to varētu padziļināt runāt par šīm trim lietām. Pirmām kārtām izdevumi, kas, būs saist, kas, kas radīsies izda, uzņēmumiem. Ir tīpaši te runāja par mikro uzņēmumiem. Kāda veida birokrātiska rakstura instrumenti tik būs jāveido uzņēmumiem, pašiem, īstenojot direktīvu. Un tad tiem darba ņēmējiem, kas netiek pakļauti, piemēram, koplīguma normām, kā viņiem dzīvi ietekmēs šis tiesību akts? Kā tas tiks īstenots? Un kā varam panākt to, ka ir kaut kādas garantijas tiem strādniekiem, kas nav uzskaitīti tajās kategorijās, kas ir iekļauti skaidri un gaiši šajā aptvērumā. Nereti nu, tādi cilvēki, kā piemēram mācekļi, tiek izmantoti nu, visai ļaunprātīgi, vai ir kaut kādas garantijas kas ļautu aizsargāt arī viņu tiesības un palīdzēt viņiem. No, uh, eh, compresi nel, nel... Pašnodarbinātie. Un tad viņus ietver šai atvērumā, nu labi, bet kā tīri nacionālie tiesība akti nodrošinā šīs specifiskās garantijas un aizsardzību šāda tipa darba ņēmējiem un cik lielā mērā šī direktīva atbalstīs un palīdzēs šādiem darbaņēmējiem un kā to īstenot, lai šīs kategorijas tiktu pakļauts šīm normām, jo tā galu galā šobrīd nacionālā līmenī ir vismazāk regulētā darbaņēmēju kategorija, nu vismaz Itālijas gadījumā tā tas ir. Tālāk Martēna kungs, lūdzu. C'est Madame Mélin qui va prendre okay. la parole. Si... Nē, tomēr eh, jūs, Martāna kunga, vietā izteiksies labi. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kundze, paldies, ka likāt priekšā mums šo dosjē attiecībā uz darba apstākļiem pārskatāmā un paredzamā veidā Eiropas Savienībā. Tas ir dokuments, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Tāpēc, ka tas uh, ļaus aizsargāt darba ņēmēja tiesības, bet mainīs situāciju nacionālā līmenī, ņemot vērā, eh, ka pašreizie mehānismi jau ir visai smagnēji, nelestīgi, mums ir jābūt piesardzīgiem, nav droši, ka darba ņēmēji pat zina, ko darīt un pie ko izmantot. Viens otrs mehānisms ir arī novecojis. Ja ņem vērā, kāda ir tehnoloģija attīstība, tās ir pavirzījušas uz priekšu ļoti strauji attīstījušās un tāpēc jābūt uzmanīgiem. Darba ņēmēju intereses pilnīgi noteikti ir jāaizsargā. Un, kad skatāmies uz darba nodarbinātības jomu Eiropā pagājušajā gadā, tad redzam, ka pašreizējie apstākļi un, un attīstība ir ļoti vāja salīdzinot ar pārējo pasauli. Un, ja skatāmies uz to, kādi ir šie apstākļi ar bezdarbu, ar nodarbinātību, ar pirkt spēju eirozonā, piemēram, kā notiek atgūšanās. Un nu, tad mums, mūsu grupā liekas, ka varbūt labāk būtu vienkārši atvieglot to slogu, kas šobrīd uz, guļ uz darba devēju pleciem. Nevis tālāk vēl sarežģīt visas šīs normas. Jo līdzīgi kā visi instrumenti, ko mēs nu jau 50 gadus pieņemam, neviens no tiem nav nācis par labu eh, beigu beigās darba ņēmējiem, ja mēs tā paskatāmies uz to. Paldies par uzmanību. Thank you. Uh, Liels paldies. Tagad es došu vārdu Jungērijus kundzei. Paldies. To the commissioner being here and Paldies komisārē, ka jūs esat šeit pie mums. Un tik nevainīgi spēlēt aktīvistas lomu šajā jautājumā. Jāteic, ka man tas patīk. Man ir jautājums par um, darbinieka definīciju. Un tagad ir teikts, ka darbinieks nozīmē fizisku personu, kas zināmā laika periodā sniedz pakalpojumus par atlīdzību eh, citas personas eh, vadībā vai pāraudzībā. Bet es gribēju teikt, ka jaunās darba formas arī platformu darbinieki ir jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. Tomēr es uzskatu, ka pastāv zināma problēma, jo platforma darbinieki šobrīd zināmā mērā ir autonomi, un es gribēju jautāt, vai viņi ietilpst vai neietilpst šajā definīcijā? Jo tad, ja platformas darbinieks veic savu darbu autonomi un nestrādā citu personu vadībā, vai šī definīcija no darbības jomas neizslēdz eh, platformu darbiniekus. Un otrā problēma ir sekojoša. Informācija, kas tiek sniegta darba ņēmējiem, jūs teicāt, ka tiek noteikti minimālie standarti, bet direktīva runā arī 19. pantā par eh, labvēlīgākiem apstākļiem. Vai mēs šeit runājam par to, ka šis priekšlikums nosaka minimālo noteikumu kopumu un nacionālajā līmenī dalību valstīm ir iespējas uh, sagatavot uh, plašāku sarakstu ar uh, informāciju, kas jāsniedz. Es arī pati gribēju izteikties un runāšu atklāti un godīgi. Es nevaru atbalstīt šo priekšlikumu esošajā redakcijā. Sociālie partneri Zviedrijā abas uh, puses eh, un arī politiskās pārtīs manā valstī šo priekšlikumu neatbalsta. Uh, Es tagad nevaru ieslīgt detaļās, bet, piemēram, ir ārkārtīgi problemātiski, ka mēs Eiropas līmenī definējam darba devēju un darbinieku. Tas viss ir daļa no koplīguma sistēmas. Vismaz Zviedrijā tā ir. Un definīcijas uh, var pielāgot uh, mainīgiem darba tirgum tā īpatnībām. Uh, Tas arī apdraud uh, tiesību aktu efektivitāti, piemēram, nodokļu jomā, kur šobrīd Eiropas Savienībai nav kompetences. Tie ir tikai daži aspekti, ko es minēju, bet varu arī teikt, ka pastāv bāžas uh, ārotbiedrību vidū, politiskajās partijās par to, kāpēc sociālais pīlārs ir vispārīgo principu sarakstā, jo tad eh, šo pīlāru ir iespējams apšaubīt. Šo priekšlikumu ir grūti attiecināt uz jau šobrīd eh, pastāvošajiem modeļiem. Un sociālā pīlāra kritiķi saka, ka priekšlikums apdrauda subsidiarietāti Tomēr mēs redzam, ka tas tā nav, jo vispārīgie principi ir elastīgi un tos ir iespējams pielāgot nacionālajā uh, līmenī. Un tomēr jāteic, ka rakstiskā paziņojuma direktīva um, izpludina šos uh, principus, un uh, es uh, aicinātu komisiju pārdomāt savu priekšlikumu un atbalstīt sociālos partnerus. Es saprotu, ka darba ir daudz, arī gaidu attiecībā uz to, ko mēs varam panākt, uh, lai atbalstītu sociālo pīlāru, ir daudz. Un uh, šobrīd uh, manā dzimtenē reakcija ir tāda, ka tam būtu jābūt priekšlikumam, ar kuru mēs šajā komitejā varētu kopīgi strādāt, lai izraisītu līdzīgu reakciju citās valstīs, bet mēs tiešām uzskatām, ka sociālais pīlārs šajos eh, priekšlikumos eh, kalpo par pamatu konfliktam. Un es īsti nesaskatu, ka mums te būtu vienādi mērķi. Man eh, nebūtu iespējams atbalstīt šo priekšlikumu balsojumā, un es domāju, ka Dažas dalībvalstis to neatbalstītu arī Eiropa, Eiropas Savienības padomē, tāpēc es gribētu tādu priekšlikumu, pie kura darbu varētu sākt visi. Liels paldies, un tagad uh, vārds Sandēras kundzē. <clears throat> Paldies, paldies priekšsādātāji. Komisāris kundze, es gribēju jums pateikties uh, par šo viedokļu apmaiņu pēcpusdienām par uh, jūsu priekšlikumu darba apstākļu pārredzam un paredzam darba apstākļu direktīvas pārskatīšanai. Kā ēnu referente ziņojumam par sadarbīgo ekonomiku, es esmu jau izteikusi savas domas par jaunajām nodarbinātības formām un uzskatu, ka būtu darbības jomā jākļauj, jāiekļauj arī šīs jaunās darb, darba formas. Jūsu priekšlikums ir interesants, tomēr tas rada virkni jautājumu. Un es gribēju uzdot divus vai trīs komisāras kundze. Pirmkārt, par darbinieka definīciju. Tā ir ļoti plaša definīcija, ko jūs piedāvājat. Tā ietver arī zināmus pašnodarbinātos, kas tagad ietilptu darbinieka kategorijā, bet varbūt jūs varētu nedaudz vairāk pastāstīt par šo personu kategoriju. Otrs jautājums, ko es jums gribēju uzdot, ir par saikni ar citām direktīvām. Vai darbinieka un darba devēja definīcija tiks attiecināta arī uz citām Eiropas Savienības direktīvām. Un trešais jautājums ir par MVU principā par uzņēmumiem, bet galvenokārt par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un te es gribēju atgriezties pie tā, ko teica daži mani kolēģi. Vai jūs uh, esat uh, pētījuši, vai jaunais priekšlikums neradīs papildus ierobežojums MVU un galu galā nenovedīs e, pie riska, ka situācija būs e, gluži pretēja, nevis e, sociāla tēla veidošana šo uzņēmumu vidū. Paldies, Mana kungs! Jā, liels paldies, komisāres kundze! Dārgā Marijana, es ļoti priecājos, ka mēs eh, strādājam ar jaunām iniciatīvām, un tās var <clears throat> vai nu sniegt iedvesmu, vai radīt pamatu uztraukumam, un tas viss ir rūpīgi jāpēta. Bet eh, mans, ir jautā, mans jautājums ir par divfāžu, divu posmu konsultācijām ar sociālajiem partneriem. Es gribēju teikt, ka mēs tam nepiekrītam. Uh, konsultācija notika, bet mēs neredzam savu viedokli atspoguļot konsultācijās. Ar ko tas ir saistīts? Vai tiešām tā ar to, ka atšķirības ir tik lielas, ka nav iespējams nonākt pie kopsaucēja? Jo mēs taču vēlamies Eiropas sociālo dialogu, tomēr izskatās, ka te sākusies rīvēšanās. Otrakārt, Mums eh, vienam pret otru ir jābūt godīgiem. Tas ir skaidrs, tāpēc jau ir sociālajie partneri, bet pie godīguma piedara arī tas, ka tie, kuri darbu iegūst um, caur starpniekiem, arī tiek pie zināmām garantijām. Tam ir jābūt rakstiski, nevis vienkārši mutiski paskaidrotam. Ir nepieciešams, lai šis darbinieks saņemtu rakstisku dokumentu, kas var kalpot par pierādījumu. Līdz šim tas tā nav bijis. Un tas nonāk pie trešās tēmas - sešu mēnešu pārbaudas laiks. Es to zinu arī no Vācijas. Parasti tie ir seši mēneši, un tas ir svarīgi abām pusēm, jo pēc uh, trim mēnešiem nav iespējams iegūt pilnīgu pārskatu, un pēc sešiem mēnešiem tomēr situācija ir daudz labāka. Tomēr jūs uh, paredzat uh, zināmas um, atkāpes, izņēmumus, un es gribētu zināt, kādi tie būs. Un um, visbeidzot, es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai visi strādātu pie tā, lai izstrādātu ļoti skaidru un saprotamu darbinieka definīciju. Un kāpēc? Tāpēc, ka ļoti bieži pastāv šķietamas darba attiecības, uh, kas ir negodīgas. Jūs uh, vienkārši pasakat, ka cilvēks ir uh, pašnodarbināts un līdz ar to jūs um, ne par ko vairs neatbildat. Un uh, tiešām mums būtu jāstrādā pie tā, lai darbs būtu sviedru vērts. Liels paldies, uh, Rodrīgas Eskundze tālāk. Liels paldies priekšsādātāji. Es uh, šeit ļoti priecājos redzēt komisāri, kura izteicās par komisijas priekšlikuma direktīvas pārskatīšanai. Manuprāt, tas ir labs solis ceļā uz um, Eiropas sociālo tiesību pīlāru īstenošanu. Eiropas sociālo tiesību pīlārs uh, ir uh, ļoti svarīga iniciatīva, kuras mērķis ir ņemt vērā situāciju Eiropas Savienībā. Un, Pateicoties uh, ļoti labai sadarbībai starp Eiropas parlamentu, komisiju un padomi, šis eh, priekšlikums ir tapis. Jāatcerās, ka Gēteborgā parlamentu pārstāvēja ļoti ietekmīga delegācija. Tas bija svarīgi no politiskā viedokļa. Tajā bija pārstāvētas visas politiskās grupas, kas atbalstīja parlamenta ziņojumu, un tādējādi tika nodrošināts liels vairākums eh, par labu šim ziņojumam. Uh, Šobrīd sabiedrībā pastāv lielas eh, cerības, ka pīlārs uzrādīs labus rezultātus, un tieši tāpēc ir nepieciešama laba sadarbība starp parlamentu un komisiju. Un tieši tādēļ uzskatu, ka iniciatīva ir ļoti vērtīga. Manuprāt, uz kārts ir likts Lūkas. Un šobrīd uh, mēs runājam par uh, jaunu pārējais posmu tirgu, uh, jaunām nodarbinātības formām, tomēr ir jānodrošina, lai kāda būtu arī nodarbinātības forma, ir eh, jānodrošina divas lietas it visiem nodarbinātajiem. Pirmkārt, darba līgums. Un otrkārt, tā piekļuve sociālajai aizsardzībai. Un tieši tāpēc man ir jautājums komisārei, un tas skan šādi. Kāda ir šīs direktīvas eh, saikne ar uh, piekļuvi sociālajai aizsardzībai, jo priekšlikumā, kur komisija tikko prezentēja, ir ļoti būtiska detaļa. Jūs aicināt eh, tos, kuri paraksta deklarāciju, norādīt, kura sociālā sistēma attieksies uz konkrētu darbinieku. Varbūt tas izklausās vienkārši bet, uh, manuprāt, tā ir ļoti svarīga detaļa un arī ļoti pozitīvi vērtējuma detaļa. Ir nepieciešams nodrošināt, ka ikviena persona, kas ir nodarbināta, var piekļūt zināmai sociālās aizsardzības sistēmai, un tas uh, arī atbilst Eiropas sociālajiem modelim. Domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai šī detaļa tiktu saglabāta. Tāpēc jautājums komisijai, kāda uh, ir saikne, ko jūs plānojat uh, starp šo direktīvu un jūsu plāniem attiecībā uz uh, sociālās aizsardzības direktīvu. Un vispēdzot pēdējais komentārs par sociālo partneru lomu. Runāsim godīgu valodu. Pirms um, komisija vērsās ar uzrunu parlamentā, tā konsultējās ar sociālajiem partneriem. Tā tam būtu arī jābūt. Uh, un um, sociālie partneri tika iesaistīti konsultācijās, mēģinot nonākt pie vēlamā rezultāta. Un um, tā rezultātā komisija nāk klajā ar priekšlikumu pārskatīt direktīvu. Sociālajiem partneriem ir uh, būtiska loma un redzam, ka sociālie partneri var iet eh, tālāk nekā tā loma, ko, tam atvēl, ko tiem atvēl direktīva. Mēs redzam, ka Norvēģijā valdošā partija apdraud sociālo partneru lomu, un um, mums tā būtu jāciena. Priekšsādātāja. Uh, iepriekš runājot izteicās kā Zviedrijas delegācijas pārstāve. Tāds tiešām ir Zviedrijas delegācijas redzējums, bet uh, ir skaidrs, ka S un D grupa pilnībā aizstāvēs domu šo direktīvu pārskatīt. Thank you. I was very clear that I... Liels paldies! Es ceru, ka es skaidri norādīju, ka es um, runāju uh, šādā statusā, bet es esmu pārliecināta, ka tā nav tikai Zviedrijas pozīcija viena. Ir ļoti labi, ka mēs uzklausām itin visus priekšlikumus, vai nu tas būtu Portugāles, uh, Zviedrijas, Vācijas vai Nīderlandes priekšlikums. Un Tisenes kundzes uzdevums ir mēģināt uh, nonākt pie kopsaucēja. Blinkevičotis kundze, mēģiniet runāt īsi. Jāpaldies priekšsēdētāji, es tā arī darīšu. Gudājumā komisārs kundze. Es vēlējos jums teikt lielu paldies par šo priekšlikumu. Mēs esam noskaņoti ļoti entuziastiski attiecībā uz sociālo pīlāru, bet to ir iespējams īstenot tikai izmantojot konkrētus instrumentus. Uh, runājot par direktīvas uh, grozīšanu, es uh, te domāju direktīvu par pārredzamiem un pārredzamiem darba nosacījumiem, tad uh, lai arī uz kāda līguma pamata darbinieks strādātu, viņam ir jājūtas drošībā. Un mans jautājums ir šāds. Vai jūs domājat, ka šis priekšlikums ļaus cilvēkiem izkļūt no uh, pelēkās, jeb ēnu ekonomikas zonas, jo situācija valstīs ir dažāda. Viena situācija ir Skandināvijā, pavisam atšķirīga dienvidos, centrāla Eiropā vai austrumos, bet ir ārkārtīgi būtiski, lai cilvēkiem būtu pieeja sociālajai apdrošināšanai, lai viņi justos droši. Otrakārt, jūs teicāt, ka sociālajie partneri nespēja uh, vienoties par kopēju nostāju, un komisija droši vien arī zina iemeslus. Kādas ir, kuras ir tās jomas, kurās sociālie partneri savā starpā nespēja vienoties, jo strādājot parlamentā mums tas būtu jāzina. Lielas paldies! Maltes kungs. Merci, madame la présidente. Je pensais qu'on m'avait oublié. Martēna kungs, paldies priekšsādātāji. Dārgā komisāra, arī es ļoti priecājos par uh, jūsu iniciatīvu, un uh, es saprotu, ka ideja ir tāda, kā labāk cīnīties pret nedrošiem darba apstākļiem. Doma laba, bet uh, tāpat kā citi runātāji, es uh, gribēju atzīmēt, ka liberālās uh, likumdošanas sekas uh, um, krājas jau desmitiem gadu, tāpēc varbūt ir jāraugās uz uh, iemesliem, kas ir noveduši mūs šādā situācijā. Uh, un es eh, negribētu cīnīties eh, pret straumi, bet eh, daudzās Eiropas valstīs pēdējo desmitu gadu laikā ir, spēr, ir pieņemti muļķīgi lēmumi, un jebkuras valdības galvenā loma ir um, aizsargāt uh, darba ņēmēja tiesības uh, un um, spēcināt uh, darba kodeksu. Tā, tāpēc tā ir ļoti laba iniciatīva, bet ir jāraugās arī uz to, kāda praksa tiek piekopta katrā valstī, kādu praksi piekopja uzņēmēji. Piemēram, es saprotu, ka ir nepieciešama pāredzamība, bet uh, Piemēram, eh, es varu minēt tādu piemēru kā autoražošanas industrija. Tur eh, jau desmitiem gadu ilgi aptuveni 30% darbinieku strādā uz pagaidu darba līgumiem. Viņi saka, ka viņiem tas esot eh, nepieciešams, un viņi strādā balstoties uz pagaidu līgumiem un uz uh, iknedēļas līgumiem. Es nezinu, kā mēs tur varam runāt par drošību. Es domāju, ka uh, jūs saprotat, uh, kāda ir situācija cilvēkam piekdien uh, vakarā paziņo vai pirmdien viņam ir jānāk uz darbu. Tā ir nepieņemama situācija, tāpēc ir nepieciešams domāt par jaunu darba vietu radīšanu Eiropā jo 2018. Um, gadā mēs redzam, ka līdz pat 80% darbinieku šajā nozarē var nonākt situācijā, kad jāstrādā balstoties pagaidu līgumiem. Un Tādējādi tiek izdarīts uh, tikai papildus spiediens uz uh, darbiniekiem, kas strādā neparedzamos apstākļos. Saimona Kungslava. Uh, thank, thank, thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Un liels paldies arī komisārei. Jūsu publicētajā priekšlikumā viens no variantiem, ko piedāvājat, ir, ka nulles eh, stundu darba līgumu slēdzējiem pēc noteikta perioda ir obligāti jāpiešķir fiksētu stundu līgums. Tas it kā ir labs solis uz priekšu, bet eh, reāli tas nav tas, uz ko mēs tiecamies, jo tas ir neparedzam un nepastāvīgi. Tajā pat laikā savos komentāros, ja pareizi sapratu, jūs teicāt, ka mums vajadzētu cilvēkiem dot minimālo darba stundu skaitu, gadījumos, kad ir šie nulles stundu darba līgumi. Jā, nulles stundu līgums ir sliktāks nekā fiksētu stundu darba līgums, bet es domāju, ka tas varbūt nav gluži tas, ko bijāt iecerējusi. Un es būtu priecīgs, ja jūs noslēgumā varētu noprecizēt, vai jūs tiešām domājat, ka mēs ejam uz situāciju, kad visiem Visos darba līgumos darba ņēmējiem ir jā, jāgarantē minimālais darba stundu skaits. Noslēgumā vēlos pateikt, ka mēs eh, zinām, kā tas darbojas. Jums uzdod simts jautājumu, un jums ir tikai trīs minūtes atbildēm, un līdz ar to visi, uz visiem jautājumiem atbildēt nevar. Līdz ar to eh, jūs izvēlaties izlaist atbildes uz tiem jautājumiem, kur ir bijuši nērti. Uh, tad varbūt es tomēr uzdrošināšos lūgt jums atbildēt uz manu nepārprotamo jautājumu, lai cik tas nērts liktos. Paldies! Tālāk Migels Dečens. Lūdzu, arotbiedrība cilvēks no Vācijas. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, ähm, verehrte Frau äh, Kommissarin. Uh, Ähm, ich denke, ein wichtiger Schritt ist angegangen. Un domāju, ka ir uzspērts ļoti svarīgs solis. Nu, un tad tagad ir cerības, ka ar šo jauno direktīvu nu, tiks izbeigta tā amorālā prakse, īstenot šīs deviņu stundu darba dienas un tā tālāk. Tomēr baidos arī, ka vai ne tikai nebūs tā, ka 9. pantā savukārt tieši šāda negodīga prakse faktiski tiek pat vēl ierakstīta kā likuma burts. De facto taču iznāk tā, ka tā ir faktiski tāda nulles stundu līgumu juridiskā bāze turpmāk. Tas man liekas nepieņemama. Un pret to vai par to vajadzētu pamatīgi padomāt. Sociālo partneru līdzdarbība mm, šajā gadījumā arī ir jāņem vērā. Paldies! Man vēl ir vairāki runātāji sarakstā, bet es nevarēšu, diemžēl, dot jums vārdu, jo pretējā gadījumā mēs nesaņemsim atbildi no Taisens kundzes. Tādēļ es drastiski teikšu jautājumus vairāk ne, un tagad dod vārdu jums, Taisens kundze, lai atbildētu uz jau izskanējušajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Ja ļausiet, tad es runāšu holandiski atbildot, lai jūs varētu izmantot tulkošanas pakalpojums, kas ir pieejami. Un jāsaka, ka man ir tāds eh, slikts paradums atbildēt uz visiem jautājumiem. Bieži tas varbūt neizdodas eh, laika trūkuma dēļ vai arī tādēļ, ka nav laika visu pierakstīt, bet es noteikti labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, visiem jautājumiem divpusēji. Tātad. Elastība. Vai mēs ar eh, šiem līgumiem m, Man šķiet, ka Rodrīgas kundze jau teica, ka darba tirgū parādās jaunas nodarbinātības formas, un mēs gribam nodrošināt, lai mēs būtu maksimāli elastīgi, lai jebkurā darba līgumā tiktu nodrošināta vismaz minimālā aizsardzība. jo mēs vēlamies panākt konverģenci iekšējā tirgu no sociālās puses raugoties, arī mēs vēlamies lielāku konverģenci. Otrakārt, mums ir jāraugās, lai. mēs pielāgotos jaunajiem nodarbinātības eh, veidiem ieskaitot eh, darbu platformās, digitālajās platformās un tam līdzīgi. Kas attiecas uz elastību, mēs noteikti negribam to likvidēt. To mēs atstāsim sociālo partneru ziņā vienoties par to, eh, kas ir pieļaujams uh, elastīgajos darba līgumos. Katrā ziņā mēs gribētu, lai piemēram tiem cilvēkiem, kuri uh, darbojas digitālajās platformās, tik noteikts vismaz minimālais darba stundu skaits. Un tādēļ arī mēs mainījām direktīvas uh, šo postulējumu, pamatpostulējumu. Katrā ziņā mēs dodam iespēju dalību valstīm arī izslēgt atsevišķas darba ņēmēju grupas. Vienlaikus mēs raugamies, lai uh, nosacījumi, darba nosacījumi būtu maksimāli pietuvināti un lai tiktu nodrošināta vajadzīgā sociālā aizsardzība visām darba ņēmēju grupām. Katrā ziņā mums ir svarīgi nodrošināt sociālo standārtu. Mēs zinām, ka tas ir svarīgi ekonomikas izaugsmē un jauna darba, jaunu darba vietu radīšanai. Mēs noteikti ļausim tam visam augt un kuplot, bet mēs vēlamies, lai cilvēkiem, kuriem ir eh, šie uh, elastīgie darba līgumi, lai viņiem tiktu nodrošināta minimālā aizsardzība, lai šie darba līgumi būtu caurskatāmi, paredzami. Tālāk jautājums par šo normu piemērošanu. Ir normas par piemērošanu, līdzīgi kā arī citās eh, direktīvās sociālajā jomā. Un te esam ievērojuši iepriekšējās tradīcijas un tradicionālos formulējumus. Mēs neko jaunu nepapildinām, jo tas ir jautājums tīri par informāciju. Varbūt ir kāda atsevišķa aspekta, kur iztrūkst, bet uh, To noteikti varētu vēlāk arī pielabot šajā direktīvas tekstā. Piemēram, ja ir darba līgums par nepilnu darba laiku, bet, piemēram, darba ņēmējam nav izsniegta informācija par to, cik ilgs ir viņa pārbaudas laiks, tad jau no paša līguma spēkā stāšanās dienas tas tiek uzskatīts par pastāvīgu darba līgumu, nevis pagaidu darba līgumu. Tāpat, ja runājām par aizsardzību pret uh, ļaunprātīgu rīcību attiecībā pret darbiņēmējiem. Tad eh, šeit eh, arī pierādījuma eh, nastas sadalījums ir visai skaidri formulēts. Un bez tām mēs ļoti skaidri dodam definīciju par to, kas ir darbiņēmējs. Tā nav definīcija, ko mēs izdomājām tā ir balstīta uz Eiropas eh, tiesas judikatūru. Kā jūs zinat, tad līdz eh, šim sociālajā judikatūrā bieži ir noteikts, ka darba ņēmēja uh, Eh, definīcija eh, ir nosakāma dalību valstīs, bet tagad mēs eh, balstamies uz konkrētu Eiropas Savienības tiesas judikatūru. Mēs vēlamies izvair, maksimāli izvairīties no jebkādas fragmentācijas vai sadrumstalotības, kad dalību valsts ļoti dažādi un atšķirīgi formulē to, kas ir darba ņēmējs, lai izvairītos no direktīvas normu piemērošanas. tajā pat laikā darba ņēmējs nav pašnodarbinātā persona. Un šeit būtu darbs vietējiem darba inspektoriem. Ja cilvēks atbilst darba ņēmēja definīcijai un statusam, tad viņš ir darba ņēmējs, nevis pašnodarbinātā persona. Tādējādi mēs cenšamies apkarot uh, uh, viltus pašnodarbinātā statusa izmantošanu. Lies paldies eh, arī jums visiem kopumā par eh, vispārīgi tādu pozitīvu pieeju šiem priekšlikumam. Atbildot uz Šambonkungu jautājumu, jā, situācija dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga, arī citviet pasaulē tā ir savādāk, bet mēs esam Eiropā, mums ir savi standarti, mēs esam sociālā tirgus ekonomikas iekārta, un tādēļ mums ir svarīgi, lai ekonomika attīstītos kopā ar sociālo aizsardzību, un tieši to mēs cenšamies panākt. Katrā ziņā mums ir nepieciešams pielāgoties plašākam aptvērumam, un informācija ir jāsniedz jau no pirmās darba dienas, nevis divus mēnešus pēc uh, stāšanās darbā. Katrā ziņā mēs arī uh, esam noteikuši minimālās normas, kas ir piemērojamas visiem darba ņēmējiem, tālāk par ārodbiedrību lomu. Kā jūs zinat, mēs pilnībā mm, respektējam sociālos partnerus un katrā ziņā esam, esam pārliecināti, ka uh, ir svarīgi, lai sociālie partneri atbalstītu šo likumdošanu. Mēs ar sociālajiem partneriem esam viens prāts, ka eh, nav eh, viegli panākt kopsaucēju, bet Geteborgas samitā mums bija vakariņas kopā ar sociālajiem partneriem, kur mēs nolēmām uh, dot vēl laiku, lai izstrādātu un uzlabotu šo priekšlikumu. Tātad, kādas ir galvenās atšķirības mūsu nostājā? Pirmkārt par to, kāda informācija būtu jāsniedz darbņēmējiem un kad tas ir jādara. Tātad tas par informāciju. Otrā pretrunīgā joma ir par minimālo tiesību kopumu. Kas attiecas uz šo informāciju, tad man šķiet, ka sociālie partneri šķiet ir teiksim, jau pakāpušies pretīm un panākuši solīt pretīm, un tur šī vienošanās ir iespējama, bet par otro šķiet eh, šī vienošanās atrodas tālākā nākotnē. Katrā ziņā būtu arī svarīgi, lai vienošanās tiktu panākt esošā mandāta darbības laikā. Šajā priekšlikumā mēs dodam daudzas iespējas sociālajiem partneriem, piemēram, 12. pāntā ir noteiktas minimālās eh, tiesības, kas tiek garantētas visiem darbaņēmējiem, un tad attiecīgi dalība valstis var nolemt atstāt to sociālo partneru ziņā. Jo sociālie partneri dalību valstī vienojas par minimālo tiesību komplektu. Un, ja viņi var piedāvāt pakotni, kas ir tikpat vērtīga, kā iecerēts direktīvā, tad mēs to varam arī atstāt dalībvalsts sociālo partneru ziņā. Mēs esam atstājuši ļoti daudz, teiksim, šīs manevrēšanas iespējas tieši sociālajiem partneriem, ņem, lai varētu ņemt vērā dalību valstīs iedibinātās tradīcijas. Tālāk par direktīvas piemērošanas jomu. Mācekļi, studenti, stažieri, interni dažāda eh, veida strādājošie. Uz viņiem visiem attiecas šīs direktīvas normas. Tāpat mēs zinām, ka dalībvalstīs normas ir ļoti atšķirīgas, un mums tad ir jāraug kas, kurš ir darba ņēmējs atbilstoši Eiropas Savienības definīcijai, un līdz ar to tad uz viņiem arī attiecas šī direktīva neatkarīgi no tā, kāda ir darba ņēmēja definīcija attiecīgajā dalība valstī. Tālāk, kas notiek ar pašnodarbinātajām personām? Cik lielas manevrēšanas iespējas šeit ir dalībvalstīm piemērot savas normas? Ja pašnodarbinātā persona nav pašnodarbinātais, tad viņš ir darba ņēmējs. Tehnika, te, tehnoloģijas attīstās daudz straujāk nekā likumdošana. Mēs katrā ziņā nevēlamies stāties ceļā tehnoloģijas attīstībai, kas veicina ek ekonomikas izaugsmu un jaunu darbvietu radīšanu, bet mūsu tirgus ekonomika ir sociālā tirgus ekonomika, un līdz ar to mums ir jānodrošina, lai darba devēji un ņēmēji attiecībās darba ņēmējam ir garantēta zināma aizsardzība, un to nedrīkst apdraudēt ar jaunu likumdošanu. Gluži pretēji mums ir jāraugās, lai Tie cilvēki, kuri strādā atbilstoši tā saucamiem elastīgiem darba līgumiem, varētu baudīt zināmā aizsardzību. Tālāk darba ņēmē definīcija par to jau es runāju. Tālāk jautājums, vai dalību valstis, kas vēlas, var sniegt lielāku aizsardzību nekā noteikti direktīvā. Jā, tas tā vienmēr ir sociālajā likumdošanā Eiropas Savienībā. Mēs nosakam tikai minimālās normas, bet dalību valstis vienmēr, protams, var iet tālāk. Piemēram, ja runājam par Zviedriju, tad man šķiet, ka man ir jārunā šeit ar daudziem Zviedrijas partneriem, jo jūs pieminējāt 12. pāntu. Ja jūs to paraugties, tad jūs redzat, ka tur tiek paredzēta ļoti liela loma sociālajiem partneriem. Un es zinu, ka Skandināvijas valstīs ir ļoti laba, sen iedibināta sistēma, kas labi darbojas, tādēļ mēs atstājām iespēju sociālajiem partneriem aktīvi rīkoties. Kā jau es teicu, mēs nosakam tikai minimālo aizsardzības līmeni. Tāpat vēlos aicināt visas dalībvalstis, kurās ir tāda ļoti laba sociālā aizsardzība, lūdzu atbalstiet šīs iniciatīvas, kas vērstas uz konverģenci. Jo nevajadzētu tā, ka to atbalstītu tikai tās valstis, kurām ir vēl daudz jādara, bet tieši otrādi šādas iniciatīvas vajadzētu atbalstīt tām valstīm, kas ir tikušas daudz tālāk. Mēs nekad nestāsimies ceļā sociālajiem partneriem. Un es ļoti ceru, ka Zviedrijas kolēģi to mm, sapratīs. Tāpat arī bija jautājums par darba ņēmēju definīciju, no kurienes tā nāk, kā es teicu, tā nāk no Eiropas Savienības tiesas nolēmumiem, no tās judikatūras. Katrā ziņā mēs šeit runājam par caurskatāmu darba likumdošanu un par to, kā tas ietekmē nodokļu jautājumus, PVN, piemēram. Tālāk sociālajiem partneriem es jau teicu. MVU. Tika teikts, ka mums ir jāņem vērā MVU īpatnības, un mēs zinām, ka Šādos uzņēmumos attiecības starp darba devēja ņēmēji ir pavisam savādāks nekā tas ir lielajos uzņēmumos. Mēs maksimāli cenšamies izvairīties no papildus šķēršļu radīšanas MVU. Tālāk sešu mēnešu pārbaudas periods. Es gribētu teikt, ka tas ir maksimāli iespējamais un pieļaujamais. Ja ir nepieciešams ilgāks atsevišķos gadījumos, tad par to ir jāvienojas dalībās līmenī ar sociālajiem partneriem. Katrā ziņā to var atrisināt ar sociālajiem partneriem, bet mēs gribētu izvairīties no tā, ka tiktu noteikti bezgalīgi pārbaudas periodi. Uh, Tālāk par piekļuvi sociālai nodrošināšanai un aizsardzībai. Sociālajā pilārā ir paredzēts priekšlikums par sociālās nodrošināšanas pieejamību. Šim priekšlikumam ir jābūt gatavām 13. martā, un mēs cenšamies šeit izšķirt eh, starp pašnodarbinātajām personām un darbaņēmējiem attiecībā uz sociālo nodrošināšanu, jo sistēmas dalībvalstīs ir pilnīgi atšķirīga šajā jautājumā, bet mēs katrā ziņā strādājam pie priekšlikumiem, lai varētu izdarīt vairāk. Cenšamies nodrošināt to, lai ik viens, kurš strādā varētu pretendēt uz sociālo aizsardzību, kas balstītu uz iemaksām. Sociālie partneri, tātad par to es jau runāju. Tālāk eh, šī ēnu nodarbinātība cenšamies panākt to, lai nebūtu šādu uh, viltus pašnodarbināto. Tālāk. Par sociālo pīlāru kā tādu mēs ļoti bieži par to esam jau runājuši. Man šķiet, ka mums vajadzētu paraudzīties, eh, kā situācija ir attīstījusies ekonomikā. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz nestandarta darba līgumi. Mm, mēs, protams, varam teikt, ka atipiski vai, teiksim, netipiski darba līguma nedrīkst būt norma. Un katrā ziņā tas arī būtu jānodrošina. Un viens no elementiem, ko mēs šeit esam iekļāvuši, ir, ka darbaņēmējiem ar netipiskiem darba līgumiem ir jādod iespēja panākt labāku darba līgumu. Un, un tad savukārt darbaņēmējiem praktiski uz šāda veida lūgumiem, kad pie viņiem ir vērsušies, ir jāatbilst. To, protams, nevar pieprasīt šeit paģērēt bet domāju, ka tas būtu jau solis uz priekšu, ja mēs šādu iespēju starp darbaņēmēju un darba devēju da padarām iespējumu, un šāda informācija ir pieejama, var, protams, šeit attiecīgi šo prasību kaut kādā veidā noformulēt, nu, piemēram, ar nosaukumu labāku darba apstākļu nodrošināšana. Daļlaiks. Arī šeit jau ir um, mums tiesība akts par darba laiku, un, protams, jāpieturas pie šāda veida pieņemtiem lēmumiem. Uh, un jāpārliecinās, ka šīs direktīvas savā starpā ir saskaņotas. Un eh, šīs, šie nulles stundu kontrakti, pa ko jūs runājāt, tos mēs šeit neatrunājam, tie netiek ierobežoti, nu, vai noteikti kaut kāds laiks līdz divām stundām, vai ko mēs sakām, ka, lūk, tad pavisam īsi nu, kontrakti var tikt būt izslēgti, nu, piemēram, nezinu, 8 stundas mēnesī un tā tālāk. Nu, stundu kontrakti līdz ar to ir iespējami, tos mēs nevaram, principā, izslēgt no visu šī regulējuma. Jo mēs neier, nenosakām šeit kaut kādu minimālo stundu, stundu skaitu, bet tāpat laikā Protams, ka varbūt arī, ka nulles stundu kontrakti neatbilst kaut kādām mūsu šeit noteiktajām obligātajām normām. Bet katrā ziņā tieši tas tā nav tā joma, ko mēs centamies, ko mēs censtos tieši ar šo direktīvu regulēt. Domāju, priekšādātāji, ar to es šķiet esmu arī atbildējis uz lielāko daļu jautājumu. Nu, protams, ka diskusijas vēl turpināsies. Vēlu referentiem un ēnu referentiem veiksmes. Darbs ir ļoti svarīgs. 2-3 miljoni cilvēku līdz ar to saņems vairāk tiesību, to starp arī tiesības uz informāciju varēs īstenot, un daudz jāsaka gūs labumu no šiem eh, direktīvā iekļautajiem pantiem, tāpēc es domāju, ka mūsu pienākums sociālās, sociālā pīlāra atbalstīšanas kontekstā ir par šo direkt, pie šīs direktīvas strādāt. Mēs eh, vēlamies eh, aizsargāt darba ņēmēju tiesības, varam, vēlamies to darīt līdzsvaroti, neierobežot elastību. Elastīgās, elastīgos darbas kontraktus, tos starp nulles stundu kontraktus mēs joprojām šeit atstājam. Tie nav aizliegti, bet arī šādā, arī zem šāda kontrakta strādājošiem ir jābūt tiesībām. Un, protams, ka darbā ies, vēlamies iesaistīt gan darba devējus, gan sociālos partnerus dalībvalstis. Mēs vēlamies eh, tiešām uzklausīt pilnīgi visus šai procesā. Un tā nonākt pie tāda ļoti līdzsvarota tiesību akta. Nu, domāju, ka jau tas vien, ka mēs šo priekšliku esam liek, likuši priekšā, jau parāda, ka, cik līdzsvarot rīkojamies. Nu, katrā ziņā ceru, ka jūs šo darbu arī tālāk vēl uzlabosiet. Paldies! Paldies, Taisens kundze, par šo uzrunu, par ļoti detalizētu atbildi uz visiem šiem jautājumiem. Tiešām pavadījāt daudz laika, lai kliedētu mūsu bažas, lai atbalstītu mūs. Um, Un mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka jūs vienmēr ierodaties, kad mēs jūs aicinām ieradoties uz šīm diskusijām, runājat par saviem priekšlikumiem, jūs vienmēr esat pieejama un nesasteidzat notikumus. Nu, ka tikai tagad nav tā, ka jums eh, nākamās tikšanās reizes ir aizkavējušās, jo jūs tik daudz laika pavadījāt pie mums. Bet, nu jā, arī šeit sēž 28 dalībvalstu pārstāvi šai telpā, un, protams, ka situācijas dalībvalstīs ir atšķirīgas. Uh, Atsevišķos aspektos ir pat diezgan liela konflikta šai ziņā starp dalībvalstīm, nu, vēsturiski un citu iemeslu dēļ. Bet, nu, katrā ziņā mēs, kā parlamentārieši, darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai šīs domstarpības atrisinātu, un domāju, ka jūs pilnīgi noteikti arī mums palīdzēsiet šajā darbā un pārliecināsieties, ka jūs arī savā līmenī rodat atbilstīgus risinājumus, tā lai mēs varētu uh, virzīties uz priekšu un pieņemt beigu beigās ļoti labu lēmumu par sociālo pīlāru. Tātad paldies par šo pēcpusdienu ar mums. Šīs debatas nebija vienkāršas un jautājumu bija daudz. Paldies! Okay, friends, we still have. Un tātad, draugi, atceramies, ka mums vēl darba kārtība nav izsmelta. Mums atskaņā darba kārtība, mums jāķers pie desmitā darba kārtības punkta. Ekonomikas, sociālās un teritoriālās kohezijas stiprināšana Eiropas Savienībā. Eiropas komisijas septītais ziņojums. Es pati esmu atzinuma sagatavotāja šeit atzinuma projektā izsakam domu, ka kohēzija politika ir pamata galvenā investīcija politika, kas ir jāsaglabā. Nē, es atvainojos, mums vēl devītais jautājums bija jāskata. Labi. Solīti paspērsim atpakaļ, atgriezīsimies pie devītā darba kārtības punkta. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt ārkārtīgi uh, Eh, efektīviem savā darbā, jo esam pavisam pārsnieguši laiku. Bet nu došu tagad vārdu referentam, kurš runās par 2018. gada izaugsmes pētījumu, un tas ir Hetmana kungs, lūdzu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Patreiz var teikt, ka darbs ir bijis ļoti efektīvs un vēlos ļoti sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem un kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem manā ziņojumā par ikgadējo uh, izaugsmi un pateicoties kolēģiem mums ir izdovie, izdevies panākt ļoti vērtīgu rezultātu un tieši tādēļ arī strādājām. Un tas notiek kalpos par pamatu mūsu tālākajam darbam Eiropas semestra ietveros, ka tika iesniegt 256 grozījumi. Daudz no tiem ir ļoti vērtīgs papildinājums ziņojumam, bet, diemžēl, Apjoma ierobežojumu dēļ es nevarēju to iekļaut pirmajā versijā, piemēram, kas attiec uz cīņu pret eh, noziedzību un nabadzību, nabadzību bērnu vidu un eh, ilgtermiņa bezdarbniekiem, eh, darba tirgu, tāpat jautājumi, kas ir saistīti ar jauniem izaicinājumiem, pielāgoties jaunajām prasībām darba tirgu, tālāk nedeklarētais darbs, darba apstākļi apstākļu uzlabošanu, un tas saistībā viss arī ar ražīgumu pieaugumu. E, bija arī atsevišķi jautājumi, ka, kur bija strīdīgi starp politiskajām grupām, bet tas ir tikai dabiski. Un esmu ierosinājusi 37 kompromisu grozījumus e, sadarbībā ar ēnu referentiem. E, mēs jau, mums ir notikuši četri tikšanos raundi. Un mums eh, vēl noteikti ir jāstrādā pie kompromisiem, bet es domāju, ka daudzos jautājumos mēs panāksim vēlamo rezultātu, vēlamo kompromisu. Eh, sarunu procesā eh, mēs centāmies satuvināt eh, pat pretējus eh, grupu viedokļus, un, nu, lai arī par daudziem jautājumiem neesam viens prātis, es eh, cienu un respektēju šos atšķirīgos viedokļus, un uh, um, ar nepacietību gaidu arī turpmākās tikšanās reizes. Uh, šai ziņojuma sakarā pats svarīgākais, uh, es domāju, ir, lai mūsu ierosinājumi būtu realistiski, pragmatiski, lai tie dotu konkrētu mm, devumu, arī konkrētu labumu dalībvalstīm veidojot savas nodarbinātības politikas. Un liels paldies, un es ļoti ceru, ka arī turpmāk mums būs grēksies tikpat labi. Paldies! Thank you for... Lieliski. Tālāk došu vārdu Havī Lopezam, lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Es arī varu izteikties pavisam īsi. Nu, tieši tik īsi, cik īsi runāja referents. Nu, pirmām kārtām es vienkārši gribēju teikt paldies kolēģiem par paveikto darbu un teikt paldies arī referentam. Nu, protams, paldies arī ānu referentiem. Šis darba atmosfēra un tonis vienmēr bijis veiksmīgs, vienmēr viss vēlējās nonākt pie vienošanās, bet, nu, tad, kad, protams, nonācām pie tām sīkākajām detaļām un tiem pamatpunktiem, kas, kur politisko domus, grupu domas atšķirs, piemēram, sociālajie fondi un līdzekļi, kas vajadzīgi izaugsmai, algā, sociālā pīlāra attīstīšana, rādītāji sociālā pīlāra ietvaros. Uh, nepieciešamību noteikt minimālo algu sistēmu, ko, starp citu, nesen šis parlaments arī atbalstīja. Tad, protams, arī bērnu aizsardzība un bērnu nabadzības novēršana. Visi šie punkti ir ļoti svarīgi, par tiem centāmies panākt vienošanos, bet, protams, ka tie ir ārkārtīgi nozīmīgi punkti un vēl redzēsim, vai šo vienošanos tieši tā varēsim arī panākt. Nu, redzēsim, darbs to priekšā, bet, nu, katrā ziņā sadarbības klimats bija ļoti labs, un tas attiec uz visiem darbā iesaistītajiem. Paldies! Thank you! Paldies! Ulriks Trebesijus šķiet nav klāt, nē. Jana Tolma, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Tādēļ, kolēģi, tik skumji, ka mēs Heitmana ziņojumu apspriežam tikai tagad, kad faktiski darbs pie dokumenta ir jau gandrīz noslēdzies. Domāju, ka ziņojums tika labi sagatavots, referents paveica lielisku darbu, izstrādāja pēc iespējas vairāk veiksmīgu kompromisu, bet Gribu izmantot uh, iespēju, lai runātu par šo ziņojumu ALDE grupas vārdā pāris vārdos par nodarbinātību kopumā. Protams, labi, ka nodarbinātības rādītājā es pieaug, un es šobrīd ir labas iespējas panākt atbilstīgo 75% nodarbinātības rādītāju, kas noteikti 2020. gada stratēģijā tāpat laikā pastāv būtiskas atšķirības starp dalību valstīm un nodarbinātības rādītāji visās valstīs vēl nav atguvušies no krīzes. Ilgtermiņa bezdarbs, jā, mums ir jāskatās uz nepieciešamību integrēt ilgtermiņu bezdarbniekus ar attiecīgiem integrācijas pasākumiem. Vērts arī pieminēt, ka situācija šiem cilvēkiem var ietekmēt eh, viņu labklājību, nākotnes attīstību, var no, nolikt viņus nabadzības riska um, ietekmē. Uh, Un ir arī virkne birokrātisku šķēršļu. Gribu uzsvērt arī to, cik svarīgs ir prasmes un kompetences, ko iegūst neformālā un arī oficiālā mācību vidē, tīpaši riskam pakļautās grupās, piemēram, minoritāšu ziņā un bēgļiem. Tāpat arī apusējā kvalifikācija atzīšana ir jautājums, kas nāk, kur atrisināšana nāktu par labu eh, dažādu prasmu trūkumu problēmu risināšanai Eiropas Savienībā. Jauniešu bezdarbs arī tika pieminēts un minē referents pats, joprojām ir augstā līmenī un visai stabils šis rādītājs, diemžēl, ir jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Savukārt joprojām netiek izmantota visā tās potenciālajā apmērā. Un, kā jau teicu, visvairāk eh, nu, te vajadzētu aktivizēt eh, šo normu attiecināšanu uz migrantiem un bēgļiem nabadzības līmenis joprojām eh, ir ļoti augsts, un šāda veida augstas, ne, augsta nevienlīdzības nevienlīdzība pasliktina arī ekonomikas rezultātus un ražīgumu. Protams, jāspēcina sociālais pīlārs, ko apstiprinājām novembrī pagājušajā gadā. Tas ir svarīgs solis uz priekšu, cenšoties virzīties uz sociālo tiesību aizsardzības konsolidēšanu Eiropas Savienībā, bet Eiropas sociālā dimensija jāuztver nopietni. Nevaram runāt tikai par novatorismu un darba tirgus attīstību, vienlaikus nepieminot darba vietu aizsardzību un sociālo nodrošinājumu, sociālo pīlāru dalībvalstis šodien to apstrīd. Bet, nu, jāsaka, ļoti, un ļoti daudz eiropiešu joprojām dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Paldies! Eh? Vai kāds aizstāv Kunevs kundzi, aizstāja Kunevs kundzi, nē? Ja ne, tad dosim vārdu Ždanukas kundzei, lūdzu. Es arī šajā jautājumā aizstāju Džīnu Lambertu, kas nevarēja šodien būt parlamentā. Las, lasām šobrīd kompromisu grozījumus. Un zaļajiem mūsu grupai tas svarīgākais punkts šobrīd ir šāds. Pirmām kārtām indikātori, jeb rādītāju izstrādāšana. Tiem jāietver arī sociālā pilāra principi. Tie pagaidām vēl šeit viens otrs nav iekļauti. Otrām kārtām sociālajiem rādītājiem ir jābūt ar not konkrētu ietekmi. Tie jāuztver tikpat nopietni kā jebkura ekonomikas rādītāja. Tiem tālāk ir jādara, ko, jārada tālāk korģējoša darbība, ja tas nepieciešams. Trešām kārtām konkrētām valstīm izstrādātajās remo, rekomendācijās ir jārunā arī par pārejas procesu īstenošanu un aprits ekonomikas veicināšanu. Ceturtām kārtām papildus dalībvalstīm arī komisiju aicinām mm, veicināt valsts sociālās investīcijas. Un visbeidzot, jāiekļauj atsaucas uz konkrētiem tiesību aktiem vai priekšlikumiem, ko nāk uz klajā komisija attiecībā uz sociālā pīlāra principiem. Lūk, tādi punkti no mūsu grupas puses. Paldies! Tālāk FDD grupas vārdā kāds uzstāsies? Nē, neviena nav klāt. ENF grupas kāds pārstāvis? Arī neviena nav klāt. Viens nepārstāv arī goja grupu. Kuneks kundze, ne? Nē. They have left. and this is, he is not here either. There is no one left from uh, the... Arī no komisijas šķiet neviena nav klāta, kas varētu kaut ko piemetināt, jā? Ja? No DigiEmployment nav neviens? Nē. Nu tad, Hetman kungs, jums vēl, vēl minūtīta kopsavilkumam. No cóż mogę powiedzieć? E, Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos tikai pateikt, ka Noslēgumā varu tikai solīt, ka līdz pat pēdējiem brīdim strādājot pie dokumentiem un kompromisiem, es eh, centīšos eh, dzēst uguni ar ūdeni, ja tā varētu teikt, bet es nevaru solīt, ka visi paliks apmierināti. Paldies! Thank you very much. Paldies! Un tātad apstiprina mm, pieņemšanu šeit, balsošana notiks šeit 26. un 27. februārī, plenārsēdē šis ziņojums skatīts. Ehm, tad, kad mēs pieņemsim lēmumu, doma ir to darīt marta otrajā plenārsesijā. Līdz ar to tagad ķeramies klāt pie desmitā darba kārtības punkta - ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā. Eiropas komisijas septītais ziņojums pati biju referente. Varu teikt, ka šajā atzinumā mēs paužam viedokli, ka kohēzijas politika ir galvenā investīcija politika Eiropas Savienībā, un tā ir tāda arī jāsaglabā. Vismaz tādā pašā budžeta ap, līdzekļu līmenī arī nākamajā daudzgadu finanšu plānā. Es turklāt eh, atzinumā rakstu, ka. Uh, SEFIBS, Eiropas sociālais fonds, arī ir jāsaglabā, kā svarīgākais ES instruments integrācijas jomā un darba ņēmēju reintegrēšanas jomā darba tirgu, kā arī dzen tas paredz eh, atbalsta pasākums sociālajā iekļautībā, cīņā pret nabadzību un nevienlīdzības apkarošanā. Es turklāt atzinumā arī uzsveru, ka straujāka īstenošana un īsāks pārējais posms starp plānošanas periodiem, vienkāršošana un kapacitātes izvēršana vajadzības gadījumos ir ļoti svarīgas lietas. Nu, protams, darba vietu radīšanas potenciāls e, Eiropas instrumentiem joprojām ir nepietiekams. Un tas būtu, tāpēc šie instrumenti tālāk jāspēcina. Nu, tas jau nav nekas tāds um, jauns bet nu, tas tomēr nosūta vēl tālāku signālu, ka joprojām šīs politikas ir vajadzīgas, ir vajadzīgs arī augsts aktivitātes līmenis. Prieto kunga šķiet vairs nav zālē. Bet jūs pārstāvat tautas partiju, ja? Lūdzu, jums vārds. Paldies! Es gribēju pirmām kārtām jums priekšsādātāji kā referentē teikt paldies par atzinumu projektu. Manuprāt, tas ir ļoti labs tāds pārdomu un diskusiju pamats par tēmu, kas ir ļoti svarīga - kohēzijas politika. Esmu arī pārliecināts, ka mums vēl būs plašas konstruktīvas viedokļa apmaiņas par šo dokumentu. Kohezijas politika, kā mēs visi labi zinām, ir būtisks instruments Eiropas solidāras un teritoriālas Eiropas veidošanā, tā lai tā būtu pietuvināta pilsoņiem. Tā ir politika, kam jā, jādod labums visiem reģioniem un uzsveru visiem. E, nu, piemēram, e, zin, es esmu pats no Francijas, no, no Parīzes puses, un es zinu, cik ļoti liela nozīme ir šiem kohēzijas politikas instrumentiem, struktūra fondiem šādā tīri reģionālā pašvaldību līmenī, sociāli un teritoriāli un domāju, ka tāpēc mums visiem nepieciešams vēl vairāk mobilizēties, jo šobrīd strādājam tādā kontekstā Eiropā, kas ir ārkārtīgi sarežģīts. Un eh, labi zinām, ka ļoti steidzami jāspēj novērst šīs negatīvās domas, mm, šī skepse attiecībā uz Eiropas Savienību. Un ja kohēzijas politika uh, pati par sevi veido tādu būtisku pievienoto vērtību, tad pat laikā, nu, tas tā, protams, ir, tad gribu tāpat laikā uzsvērt, ka ir arī divas, trīs problēmas šajā gadījumā. Tie ir operatīvā līmenī attiecībā uz metodēm, ko, manuprāt, un, manuprāt, šīs joms varētu uzlab uzlabot. Pirmā ir tas, ka šis instruments, šī politika ir ļoti sarežģīti īstenojama. Kohēzijas politika bija jābūt ir vienkāršai, efektīvai un mazāk birokrātiskai domāju, ka administratīvais sloks šai gadījumā ir pārāk liels. Un vajadzētu šeit būt izmantotam samērīgumu principam arī attiecībā uz projektu kontroli. Nu, tajos gadījumos, kad, piemēram, summas ir mazākas. Respektīvi, prasības kontrolas lomā, ne, jomā nedrīkst būt tādas pašas attiecībā, piemēram, uz 20 miljonu projektu vai, piemēram, 200 miljonu projektu. Un Domāju, ka tāpat laikā jāspēj arī šie līdzekļi pēc iespējas ātrāk likt lietā. Un projektu iesniedzējiem savukārt ir jā, nu, jā, jāļauj piemērot tādu pašnoteikumu, kā tas daudz citu programmu ietvaros. Nu, piemēram, bērniecība un novatorismus. Nu, tur arī, piemēram, ir kaut kādas zināmas teritorijas, universitātes, uzņēmumi, kas var pieteikties uz projektiem. Uh, Viņi var aizpildīt dokumentus tiešsaistē. Tur norāda savu identifikācijas numuru, deviņu ciparu uh, rindu, un pēc tam viņiem šis cipars tikai jāuzrāda, un jāuzrāda, un viņi tiek visiem, uh, visām lietām, klāt visam veidu administratīviem uh, veidlapām un tā tālāk. Nu, manuprāt, tas ir lieliski, no tā vajadzētu iedvesmoties. Līdzīga sistēma būtu ieviešama arī attiecībā uz kohēzijas politiku. Un līdz ar to visas šīs atsaucas kandidātiem tad būtu digitāli tiešaistē pieejams. Katrs dalībnieks būtu ar savu identifikācijas numuru un tā rezultātā varētu tiešām attiecīgi risināt arī šo administratīvo daļu. Nu, lūk, tad viņš iesniedz savu, nu, tā teikt, kodiņu no vienā programmā, no otrā programmā, un trešajā, un ja viņš ir jau uz vienu programmu reģistrējies, tad mehānismi šie dati tiktu pārnest uz jauno programmu, kur viņš tad tiktu attiecīgi integrēts. Nu, lūk, Tā būtu tāda visai laba centralizēta sistēma, manuprāt. Otrā lieta. Domāju, ka mums nepieciešams vairāk ņemt vērā nelīdz, nevienlīdzības starp reģioniem. Nu, tas ir tā tāda parādība, kas nemaz nav īpaši mm, pārsteidzoša, vai ne? Ir tāda ļoti bagāta reģiona, un tad ir arī ļoti nabadzīga reģiona vienas valsts ietvaros. Uh, var jums lielisks piemērs, piemēram, lūk, Parīzes reģions, kur, eh, kur, no kur esmu es, un ir, ir atsevišķi pat šajā reģionā ļoti tādi bagāti, tā, bagāts pašvaldības un tā tālāk. Un tāpat laikā ir arī tādas pašvaldības, kur ir vesels lērums ekonomikas un sociāla rakstura problēma, un tās, protams, līdzekļu trūkuma gadījumā pieaug. Un pēdējais elements Runājot par rādītājiem, nu, piemēram, IKP uz iedzīvotāju, domāju, ka adekvātāki rādītāji pašreizēji realitātei būtu jāizvēlas šādu līdzekļu noteikšanai. Jūs minējāt nu, tas tā tad ir pirmā, jau, jau pirmām kārtām bezdarba līmenis varētu būt šāds rādītājs, jauniešu bezdarba līmenis, nu, kas diemžēl ir visai augsts. Nu, varbūt vēl varētu būt citi kritēriji, kas, nu, tad varētu nākt papildus klāt šim IKP tajā brīdī, kad tiek dalīti kohezijas līdzekļi. Tātad tos ņemtu vērā tajā brīdī, kad līdzekļi tiek piešķirt un, attiecīgi, tiktu tādi finansēti projekti, kas palīdz šos radītājus uzlabot. Tātad, lūk, vienkāršošana, mazāka birokrātija samērīguma principa piemērošana un visbeidzot tāda kohezijas politika, kas turklāt ņem vērā arī nevienlīdzību viena reģiona ietvaros un so, kas ņem vērā arī sociālos rādītājus. Domāju, ka visas šīs idejas ir pelnījušas mūsu uzmanību un eh, domāju, ka varēsim pie tā kopīgiem spēkiem arī strādāt tā, lai tas viss šeit atbilstīgi atspoguļotos. Thank you, Mr. Lielas paldies, Didijai kungs! Gutieres eh, Prieto nav klāt, eh, bet es saprotu, ka ir kāds aizvietotājs. Liels paldies, es tiešām aizvietoju Sergio. Un sākumā gribēju teikt paldies priekšsādātājai par to, ka esat sagatavojuši šo ziņojumu projektu. Tas patiešām ir labs uh, izējas punkts uh, diskusijām Un tas ir svarīgi gan mums, gan cilvēkiem, kam interesē kohēzijas politika. Es domāju, ka mums uh, ir uh, jāsagatavo labs atzinums par to. Nezinu, varbūt mēs esam pārmērīgi uztraukušies, bet uh, satraucamies par līdzekļu samazinājumu pēc 2020. gada kohēzijas fondā, pēc Brexit un uh, pārmaiņām ES eh, prioritātēs. Protams, es negribu teikt, ka enerģijas savienība, digitālā savienība vai vienotais tirgus nav svarīgi, bet es arī uzskatu, ka tad, ja kohēzijas politika garantē augšup ejošu eh, uzlabotu kohēziju, taisnīgumu, tā ietekmēs uh, cilvēku dzīvi. Un tāpēc mums tam ir jāpievērš uzmanība, gatavojot DFS pēc 2020. gada. Mēs saprotam, ka sociālajā ziņā situācija joprojām nav atkopusies no krīzes, un dalību valstīm šie tagadēji un nākotnes izaicinājumi ir jāņem vērā. Mums vajadzētu uz to dalību valstis aicināt. Es gribēju teikt, ka mana grupa pretosies jau kādiem plāniem samazināt uh, ambīcijas kohēzijas politikā, bet tas jau parādās jūsu ziņojuma projektā, un mēs to atbalstām. Man ir daži komentāri par to, kā kohēzijas politika varētu palīdzēt reģioniem tuvināties, uzlabojot konverģenci, un kā to ir iespējams saskaņot ar realitāti, izmantojot jauno DFS un ņemot vērā diskusijas par jauno DFS, mēs gribētu aicināt um, padomāt par ES kohēzijas politiku un par to, cik uh, efektīva tā ir kā um, progresīvs dzinējspēks. Jo, teikt, mēs varam teikt, ka pagātnē augšupejoša konverģence mums uh, īsti nav izdevusies. Uh, Tāpēc tagad ir jādomā, kā saskaņot kohēzijas politiku ar sociālajiem mērķiem, jo zinām, ka Eiropā joprojām pastāv ievērojamas sociāla-ekonomiskas atšķirības un parādās arī jaunas geogrāfiskās šķirtnes, ko vēl pātrina krīze. Tāpēc mēs vēlētos, lai šajā ziņojumā uh, tiktu aicināts izstrādāt jaunas kriterijas sociālās konverģences uh, izvērtēšanai, piemēram, sociālā progresa indeksu, kas uh, parādītu, ka reģioni ar augstu IKP uz vienu iedzīvotāju nav sociālā progresa galvenie virzītāji Eiropā. Un um, sociālajā progresā būtu uh, jāvērtē dažādas dimensijas, lai identificētu problēmas, ar kurām mēs saskaramies. Mēs eh, mēģināsim sadarboties ar jums kā atbildīgo referenti par šo ziņojumu un eh, domāsim, kā labāk izmērīt eh, reālo progresu un mūsu virzību uz priekšu. Liels paldies! Tagad es došu vārdu Jānai Žitnānskai, ECR. Vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Digi Reģio paziņojumu par kohēzijas izlasīju ar lielu prieku un gribēju teikt, ka mana valsts Slovākija var mēģināt panākt labāku dzīves kvalitāti mūsu pilsoņiem arī balstoties uz šo principu. Tomēr mūsu pilsoņi īsti neredz uh, tā visa pozitīvās puses, un viņiem ir uzskats, ka mūsu resursi netiek izmantoti pienācīgi. Protams, ka mēs nevaram vainot kohēzijas politiku kā tādu. Problēmas bieži vien uh, rodas pašās dalību valstīs, un vienmēr ir uh, iespēja uzlabojumiem. Mēs nevaram slēpties aiz kaut kā tāda, kas nedarbojas. Ja kaut kas nenes rezultātus, mums ir jādomā, ko lietas labā varam darīt. Bet eh, šeit tika pieminēti divi ļoti svarīgi punkti, kam es piekrītu. Pirmkārt, reālo kohēzijas eh, rezultātu fiktīvums un otrkārt eh, sarežģījumi, ko nākas piedzīvot um, jaunatnē. Un mani grozījumi galvenokārt uh, koncentrēsies uz šīm problēmām. Paldies! Liels paldies! Tagad es gribētu dot vārdu ALDE pārstāvim vai pārstāvēji, bet šķiet, ka neviena nav klāt. Tad ejam uz priekšu. GUE NGL. Lūdzu! Lopesas, Lopesa kungs. Liels paldies! Jā, bez saiknes starp iepriekšējo kohēzijas politiku, kas nav uzrādījusi labus rezultātus, un no otras puses iekšējā tirgus politiku, mēs īsti šo jautājumu nemaz nevaram apspriest. Un pēdējo gadu laikā taupības politika ir radījusi negatīvas sekas, kas turpinās joprojām, un tas ir, ir novedis pie tā, ka dalībvalstīs uh, pastāv netaisnība, rodas uh, plaisas un palielinās atšķirības starp dalībvalstīm. Mēs uh, uzskatām, ka kohēzijas politika ir nepieciešama, tomēr ir jādomā arī par katras uh, dalībvalsts stratēģiskās attīstības interesēm. Uh, Te nedrīkst būt nekādu priekšnoteikumu, it īpaši apgūstot uh, kohēzijas uh, fonda līdzekļus. Situācija ir, jā, situācija ir jāpielāgo katras valsts attīstības pakāpē. Nav iespējams um, veicināt uh, kohēziju un ekonomiku, ja šajā jomā mēs eh, neveicam nekādas eh, valsts sektora investīcijas eh, produktīvās struktūrās. Atšķirība dažādās um, struktūrālās atkarībās, uh, darba vietās un tam līdzīgi. Uzlabot kohēziju mēs varam uh, palielinot ES budžetu. Šobrīd tas tiek tikai samazināts, bet vajadzību ir aizvien vairāk. Tikai jau sacīts, ka Tad, ja no kohēzijas viedokļa vēlamies uh, panākt taustāmus rezultātus, budžetam būtu jāpalielinās vismaz divas reizes. Un um, tas uh, uzlabos arī IKP. Ir nepieciešams uh, investēt um, struktūrālās reformās. Em favor de um conjunto de outros de políticas relacionadas. Un, ja budžetā ir līdzekļu samazinājums, tad mums vienkārši nav iespējams risināt izaicinājumus, kas saistās ar robežām, migrāciju un tam līdzīgi. Tam mēs nevaram piekrist. Ir jāuzlabo arī atbalsta programmas, kas piedar pie kohēzijas politikas. Un tāpat ir jāņem vērā to, ka migrantiem ir nepieciešami pasākumi integrācijai. Es neredzu nevienu no FDD, Laura Agē, šķiet laikam par to neko neteiks, Žoela Malēna no NF, vai varbūt Martēna kungs, nē. Vai mums ir laiks dot vārdu nodarbinātības komitejai. Nesmu pārliecināta. Nē, es eh, domāju nodarbinātības ģenerāla direktorātu. Bet varbūt došu iespēju dažus vārdus pateikt Lūisam Deikstram, ja jūs gribat ko sacīt, bet tad ļoti īsi, jo mums ir jāķerās klāt nākamajam darba kārtības punktam. For... Paldies, ka devāt man vārdu pavisam īsi. Es domāju, ka mēs varam piekrist lielai daļai izskanējušo komentāru un ziņojumā iekļautajiem ieteikumiem. Mēs vēlamies radikālu vienkāršošanu, lai līdzekļu saņēmēji varētu vienkāršāk izmantot šo fondu. Mēs aicinātu nodrošināt pietiekamu budžetu un komisija lobē pilna apjoma teritoriālo tvērumu. Mēs arī pētam, vai varam izmantot vairāk sociālo indikātoru līdzekļu piešķiršanā. Tas eh, pilnībā atbilst tam, kas eh, šeit tika sacīts. Tas bija tiešām īsi. Labi, grozījumu iesniegšanas eh, termiņš ir 27. februāra pusdienlaiks. Tie drīkst būt tikai angļu valodā. Uh, Balsošana Empel komitejā ir plānota 21. un 22. martā un balsošana Regi komitejā 27. martā, bet tagad pārējām pie 11. darba kārtības punkta - izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā, un es došu vārdu referentei Kozlovskas Rājevičas konzervācijums. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie deputāti, sākumā vēlos norādīt, ka šo atzinumu mēs gatavojām 54. reglamenta pānta kontekstā. To sagatavoja Empla komiteja, un es saprotu, ka situācija uh, um, darba tirgu, cilvēku situācija darba tirgu ir pirmkārt atkarīga no konkrētās situācijas dalību valstī, kā arī šī cilvēka spējām, talantiem un tā tālāk. Uh, mm, bet daudz kas ir atkarīgs arī no tā, ko piedāvā izglītības sistēma šim cilvēkam kā darba ņēmējam. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai būtu nodrošināta saikne starp darba tirgu un izglītības sistēmu. Uh, Un es esmu pārliecināta, ka izglītībai ir jābūt tādai ne tikai, lai tā kalpotu darba tirgumu, bet eh, lai eh, šie cilvēki iegūstot izglītību varētu arī ietekmēt darba tirgu, radot jaunas uh, da nodarbinātības veidus, jaunas darba vietas. Uh, Tādēļ arī e, darba tirgumu vajadzētu atzīt un novērtēt e, izglītības kvalitātes nozīmi. Eiropas darba tirgus ir e, ļoti tehnoloģiski attīstīts un Šī iemesls tas ir tādēļ, ka tiek izmantots ar vien vairāk jauno tehnoloģiju un līdz ar to darba tirgū tiek pieprasīti augsti kvalificēti eh, darbinieki un mazāk tiek pieprasīti mazkvalificēts darba spēks. Un attiecīgi būtu jārēģē arī izglītībai piemēram, eh, augstākai izglītībai vajadzētu būt eh, plašāk pieejamai, kas nodrošinātu arī, protams, izglītības eh, kvalitāti, bet, diemžēl, tas, ka izglītības Mm, prasības tiek arvien vairāk paaugstināts, eh, tas eh, nebūtu nenozīmē to, ka šie cilvēki, kas ieguvuši labu, augstu izglītību, eh, atrod vietu, savu vietu darba tirgu. Diemžēl izrādās tā, ka Eiropā vairāk nekā 20% jauniešu viņiem nav pamatprasmju, lasīt prasmju, rēķināt prasmju. Patiesībā mēs varam runāt jau par analfabētismu, Neraugoties uz to, ka visās dalībvalstīs ir obligātā izglītība vismaz līdz 18 gadu vecumam. Un šī situācija ir vērojama paralēli tam, ka um, Eh, augstskolu un vidusskolu absolventiem eh, nav arī iespējams atrast darbu. Tad, tad tiksim, šīs, šīs eh, divas galējības. Kas ir nepieciešams? Es ierosinu šajā atzinumā, ka mums ir nepieciešams uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un šie atskaites punkti pēc kuriem tiek vērtētas dalību valstis, būtu jātiecina nevis uz izglītības ilgumu, bet uz izglītības kvalitāti. Un mums ir jāpārliecinās par to, ka mums ir vairāk cilvēku ar atbilstoši augstu kvalifikāciju. No šīs perspektīvas raugoties, mums ir svarīgi uh, aizpildīt tos trūkums, kas ir izglītības sistēmā, un mums ir jānodrošina vairāk tieši šīs um, profesionālās prasmes un augstākajā izglītībā arī šīs profesionālās prasmes. Un es domāju, ka eh, mums ir vairāk jāveido augstākās izglītības iestādes, kas vienlaicīgi sniedz arī šo arot izglītību, lai cilvēki tiešām būtu gatavi jau strādāt darba tirgu un vajadzētu veidot tādus tiltus starp izglītības iestādēm un darba vietām, darba tirgu, lai mēs zinātu, ka mēs gatavojam cilvēkus ar tādām prasmēm, mākām un zināšanām, kas praksē tiešām tiek prasītas. Un mēs varam tikai secināt, ka mūsu uh, patreizējais izglītības sistēma ir ļoti inerta nereaģē uz pietiekami ātri uz izmaiņām darba tirgu. Nu, un tādēļ eh, aicinu tiešām strādāt eh, pie šī atzinuma ar savu atbalstu un nodrošināt šo saikni starp izglītību un darba tirgu. Paldies! Thank you. I'll give the... Liels paldies! Došu vārdu Flavio Zanonato. Vārds jums! Grazie, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es vēlējos pateikties referentam par ziņojumu projektu un kā ēnu referents sociālistu grupā es gatavošu atsevišķus grozījumus, lai padarītu spēcīgākus atsevišķus punktus un padziļinātu uzmanību pievērstu uh, punktiem, kas mums eh, šķiet īpaši sāpīgi. Ja jūs uh, uzskatāt, ka izglītība ir dārga, pamēģi, izmēģiniet uh, muļķību, tā teica kāds uh, Hārvarda, Hārvardas profesors. Izglītība ir izšķiroši svarīga, lai nodrošinātu ekonomisko progresu. Uh, un tāpēc ir nepieciešams eh, ieguldīt līdzekļus visiem pieejamā izglītības sistēmā, savstarpējas cieņas atmosfērā, un mēs vēlētos atgādināt arī sociālo tiesību pīlāra pirmo punktu, kur ir teikts, ka katrai personai ir tiesības uz izglītību vai apmācību, uz mūža izglītību, tai jābūt augstas kvalitātes, jo šī izglītība ļauj cilvēkiem piedalīties sabiedrībā un um, piedāvāt sevi darba tirgu. Ja mēs to nenodrošinām, tad uh, tie ir tikai skaisti vārdi, ir nepieciešami mērķtiecīgi priekšlikumi. Un, ja nepastāv saskaņošana, uh, starp uh, zināšanu piedāvājumu un pieprasījumu, tad uh, tā ir viena no būtiskākajām Eiropas problēmām. Ir nepieciešamas struktūrētas investīcijas, ir nepieciešams iegulstīt prasmju attīstībā visos uh, izglītības procesa līmeņos. Tikai tā mūsu darba ņēmēji varēs sekot darba tirgus vajadzībām. Mums uh, nav vajadzīgs, lai cilvēki vienkārši varētu strādāt. Viņiem ir nepieciešams arī pilsoniskas uh, un sociālas zināšanas. Bet es uh, gribēju arī jautāt referentē, ko tieši jūs domājat sava ziņojuma sastajā punktā runājot par uh, prasmēm un iespējām. Es īsti nesapratu, ko jūs vēlaties pateikt, bet, manuprāt, būtu jāuzsver, ka dalību valstīm ir jānodrošina labāka sadarbība starp uh, skolām, universitātēm un darba devējiem, un tam ir jāatspūguļojas vai nu studiju programmās vai prakses uh, vietās, kuras uh, nedrīkstētu būt tādas, ka apmācāmie tur neko neiemācās. Ir ārkārtīgi daudz skolēnu, kas aiziet no skolas tā arī neko neiemācījušies, kļūst par bezdarbniekiem, un tas ir, um, tā ir parādība, pret kuru būtu jācīnās. Vidusskolas izglītībai būtu jābūt bezmaksas un obligātai. Dalību valstīm ir jāuzlabo sava darbība, uh, lai ļautu atgriezties skolā tiem, kuri no tās ir aizgājuši pamatskolā vai vidusskolā. Mums ir jāmēģina uzlabot uh, viņu zināšanas un prasmes, it īpaši tiem cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības, tajā skaitā migrantiem, lai viņi varētu uh, būt aktīvi darba tirgū. Ir svarīgi uzsvērt, ka migranti un bēgļi arī šeit ierodas ar savām zināšanām un prasmēm, kas var palīdzēt uh, uzņemošo valstu attīstībā, bet ir nepieciešami īpaši apmācību kursi vai izglītība, kas nodrošinātu to, ka uh, viņas, viņu zināšanas un prasmes eh, tiek eh, ņemtas vērā un eh, izmantotas. Paldies, priekšsādātāji, mēs ceram, aug, ceram uz auglīgu sadarbību ar jums. Gerikas kungs šeit nav, vai kāds viņu aizstāja? Nē. Tagad uh, Selimoviča kungs, vai kāds viņu aizstāja? Nē, tālāk Neoklis Silikiotis. Jūs gan esat šeit, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji. Es eh, no sākuma gribēju pateikties eh, referentē par jūsu sagatavoto atzinumu, paveikto darbu. Goe grupa par eh, šo ziņojumu ir noturējusi ļoti intensīvu diskusiju un vispārīgi sakot, mēs eh, vēlamies eh, uzsvērt, ka tai ir jābūt bezmaksas, pieejamai un jākoncentrējas uz cilvēku, tai jābūt antropocentriskai, kā teica Aristotelis Noderīgs cilvēks ir cilvēks, kurš iesaistās sabiedriskajos procesos. To nevajadzētu aizmirst. Tāpēc ir nepieciešama tāda izglītības sistēma, kas uh, ļauj galu galā piekļūt darba tirgumu. Un tas nozīmē, ka dalību valstīm ir jāstrādā ar savām izglītības sistēmām, uh, un um, izglītības uh, izvēli, lai te noteicošais vārds nebūtu multinacionāliem uzņēmumiem. Mums izglītība ir uh, jāorientē tā, lai tā nebalstītos tikai uz uh, naudu. Tāpēc ir jālikvidē m, plaisa starp uh, vienādojumu abām pusēm, pieprasījumu un piedāvājumu. Ja runājam par darba apstākļiem, mēs ļoti bieži dzirdam, ka cilvēki saka, notiek digitalizācija, un tieši tāpēc mm, ir novirzīts līdzsvars, uh, nobīdīts līdzsvars starp piedāvājumu un pieprasījumu Mēs eh, piekrītam, ka izglītības līmenis, nepiedodiet, eh, digitalizācija mūs eh, novedīs pie tā, ka cilvēkiem ar mazāku izglītību būs mazāk svarīgi amati, bet tā radīs arī jaunas darba vietas. Ir jāraugās, lai šīs darba vietas būtu kvalitatīvas, lai tās nebūtu nedrošas un lai uz tām attiektos visas sociālās tiesības. Šobrīd mēs varam teikt, ka mēs nu, šobrīd mēs nevaram teikt, uh, to, kas ir pateikts uh, ziņojuma sastajā punktā. Mēs uh, arī runājam par tām darba vietām, kas uh, ir problemātiskas un um, būtībā ir tikai pseido darba vietas. Un patiesībā no darbiniekiem pieprasot pašnodarbinātā statusu. Uzskatām, ka šīm darba vietām, šiem darbiniekiem ir jābūt uh, tiesībām uz sociālo aizsardzību, un mēs nevaram piekrist tādām darba vietām, kas šos priekšnosacījumus neizpilda. Tāpēc mēs sagatavosim arī savas grozījuma priekšlikumus. Lielas paldies! Thank you, uh, Thank you, Madam Chair, and thanks to the rapporteur for the draft. Paldies priekšsēdētājiem, liels paldies arī referentei par šo ziņojumu. Vēlos tikai norādīt uz eh, trim punktiem, kur varbūt ir, eh, teiksim, viedokļa atšķirības un kur mēs noteikti iesniegsim arī grozījumus un Pirmkārt, tas ir jautājums par digitalizāciju, automatizāciju un robotizāciju. Ja paraugāmies uz pētījumiem, tad uh, ir ļoti lielas atšķirības tajā, kā uh, šīs tehnoloģijas ietekmēs darba tirgu. Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams arī atšķirīgas izglītības sistēmas. Tam varētu piekrist, bet tajā pat laikā es uzskatu, ka mums vajadzētu vajadzētu paskatīties, kādas pamatprasmes un pamatkvalifikācijas cilvēkiem ir nepieciešamas, lai viņi varētu izdzīvot tik mainīgajā darba tirgu, jo šķiet visi varam piekrist tam, ka būs jauni izaicinājumi un pavisam drīz, un mūsu izglītības sistēma tam nav gatava. Tālāk šeit var piekrist pārējiem runātājiem, ka situācija ar bezdarbu un tīpaši jauniešu bezdarbu ir tieši saistīta ar neatbilstību starp esošajām kvalifikācijām un darba tirgus prasībām, bet šeit noteikti jāņem vērā arī citi faktori, kas ietekmē augsto jauniešu bezdarbu līmeni, kā arī taupības pasākumi kā rezultātā netika investēts pietiekam daudz naudas, lai radītu jaunas darba vietas. Un visbeidzot, ziņojumā būtu jāuzsver mūžīlgas izglītošanās uh, nozīme. Šī ideja un doma par to, ka uh, jūs pabeidzat savu izglītību tad, kad jums ir 20 25 eh, gadi, ar to nepietiek. Nu, es domāju, ka šeit ir jāuzsver tas, cik svarīgi ir turpināt uh, izglītošanos visa mūža garumā, uh, neaizmirstot uh, par ļoti dažādām izglītošanās iespējām. Paldies! Liels paldies! Laura Agēlūds no FTT. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi! Ģei Kazlovskai Rajevičai vēlos pateikties par šo ziņojumu projektu, par šo ļoti svarīgo tēmatu, jo mēs redzam, ka notiek ļoti lielas izmaiņas sabiedrībā. Uh, salīdzinājumā ar uh, eh, pēcindustrializācijas ēru un um, mainās eh, ļoti daudz, kas gan materiālajā, gan nemateriālajā jomā. Uh, mainās cilvēku uh, ētikas principi, uzskati, un tas noteikti nes līdzi arī izmaiņas izglītības jomā. Uh, Es eh, domāju, ka eh, mums vajadzētu reaģēt uz eh, to. Bet, ja runājām par jaunajām tehnoloģijām, tad tie ir tikai daži no jaunajiem izaicinājumiem, ar kuriem mums ir jātiek galā. Un par to ir jādomā arī jau veidojot mācību programmas skolā, attīstot uh, bērnu uh, digitālās kompetences, lai viņi varētu efektīvi konkurēt darba tirku. Šajā gadījumā eh, šī informat informātikas kompetence iegūst pilnīgi jaunu nozīmi, un mums ir jāraugās, lai šādu prasmju un kompetenču trūkums nenovestu pie destabilizācijas sabiedrībā. Un, kā jau es teicu, izglītība ir jāpielāgo šīm izmaiņām, līdz ar to atsevišķi stratēģijas, kā piemēram kvalifikāciju, savstarpēja atzīšana, harmonizācija, eh, tā ir īpaši svarīga tagad. Katrā ziņā mēs gribētu, lai e, šīs izmaiņas tiktu ieviestas sistemātiski jau no izglītības pirmajiem gadiem skolā, no sākuma skolas, no pamatskolas, lai uh, cilvēku kapitāls attīstītos atbilstoši uh, tehnoloģiju izmaiņām, izmaiņām darba tirgu. Un Es domāju, ka, protams, daudz ietekmēja arī ekonomikas krīze. Mēs redzām, ka saglabājas nabadzība un nevienlīdzība atkarībā no tā, kāda izglītība ir iegūta. Tas attiecīgi ietekmē tālāk izredzes darba tirgu. Bet te ir jārunā ne tikai par digitālo analfabētismu, bet par pamat analfabētismu, ar ko, diemžēl, mēs konstatējam, ka tas pastāv Eiropā. ja mēs neinvestēsim pētniecībā, izglītībā, universitātē, tad mēs esam nolemti iznīcībai. Mēs jau redzam, kas, eh, piemēram, notiek manā valstī, kur netika investēts pietiekam daudz tajā, lai pielāgotu eh, infrastruktūru pārmaiņām. Mēs redzam, ka ir skolas, kas knapi velk dzīvību, kas nav pielāgot Tas pat, piemēram, skolēniem ne tikai ar īpašām vajadzībām, bet vispār nav pielāgoti mācībām. Katrā ziņā mums ir jāsako izmaiņām sabiedrībā un mums ir jāatgriežas pie investīcijām izglītībā. Mums ir jāveido droša pieejama vide eh, izglītības iestādēs, kur bērni var apgūt digitālās prasmes, kur mēs augstu vērtējam izglītību un kur mēs augstu vērtējam ikvienu skolēnu un ikvienu skolotāju. Dalībvalstis, diemžēl, ir demotivējušas skolotājus un, un, un ir apdraudētas tās vērtības, ko pārstāv skolotāji sabiedrībā. Izglītības pieejamība visiem tam ir jābūt pamatmērķim, un mēs nedrīkstam taupīt līdzekļus un pūles, lai to sasniegtu. Tāpat ir um, jāpiedāvā arī citas izglītošanās iespējas, ne tikai tradicionālajā skolā ir jāstrādā pie dažādiem alternatīviem kursiem. Pagaidām tas notiek tikai virtuālajā vidē, uh, virtuālie uzņēmumi mm, piedāvā daudz ko, bet mēs nedrīkstam ļaunprātīgi izmantot šo situāciju, uh, kas, ka, teiksim, šie digitālie uzņēmumi eksploatē skolēnus, viņu prasmes. Mums ir jānodrošina, ka šādi digitālie uzņēmumi ar cieņu izturas eh, pret eh, jebkuru strādājošo, arī viņu platformās strādājošajiem, lai arī viņi ir eh, tikai praktikanti vai, vai stažieri. Ļoti bieži mēs redzam, ka praktikanti un stažieri tiek izmantot kā bezmaksas darbspēks, un tas ir nepieļaujami. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Matēnu kungam. Lūdzu, vārds jums. Merci, madame le président. Je te... Lielas paldies! Gribu teikt paldies referentei. Un, uh, protams, arī um, pārējiem par šo lielisko darbu, ļoti labo atzinumu par um, izglītības modernizēšanu Eiropas Savienībā. Izglītība, protams, ir pamatprioritāte Eiropā, lai cīnītos pret bezdarbu, un domāju, ka jūsu atzinums tiešām, kundze, ir ļoti, ļoti labs. Un tas gan attiecas uz jūsu secinājumiem, gan arī ierosinājumiem. Modernizācija, sadarbība ar darba tirgus spēlētājiem, um, šī pārēja uz mācekļu statusu, stažēšanās. Tas viss ļaus samazināt visu šo plaisu no vienas puses, no tā, ka mums ir daudz jauniešu ar ļoti augstām kvalifikācijām, kvalifikāciju uzkrašanos, no otras puses, tāpat laikā ir vienmēr eh, nu, jomas, kur trūkst šo kvalifikāciju. Un tāpēc šie jaunieši parasti ir ar diplomiem, augstākās izglītības diplomiem, kas viņiem pat nenodara. Un turklāt, referents kundze, Man patīk arī tas, ka beidzot reiz pavisam reizēm jūsu atzinamā mēs koncentrējamies tikai un vienīgi uz pašu šo konkrēto mērķi. Tātad izglītības modernizēšanu. Nevis kā parasti te e, ies, ieslēdzam visus parastos atslēgu vārdus, kas Brislē tik ļoti patīk parasti visos ziņojumos. Migranti parasti tiek minēti, bērni, struktūra reformas. Un tāpēc man patīk, ka jūs esat palikusi pie šī konkrētā priekšlikuma, pie šī teksta un nesat visu šo savu ziņu aizmiglojusi, sa, eh, sajaukusi vienā putrā. Sapurnost! Es ārkārtīgi priecātos, ja jūs varētu vēl tālāk um, šīs idejas attīstīt. Nu, piemēram, nu, kas ar, notiek nu, ar diplomiem, kādas struktūras, kādi kritēriji, kā tiktu definēta šī neoficiālā mācekļu būšana. Referents kundze, mēs esam gatavi jums palīdzēt ieros nāksim klajā ar saviem grozījumiem tieši par šāda veida lietām. Paldies par uzmanību. Thank you, uh, Madam Šloska-Rajevič. You have a last word before we... Tagad došu vārdu referentei pirms pārējām pie nākamā. Paldies priekšsēdētājiem, liels paldies arī par visiem komentāriem, kas izskanēja. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt, un es saprotu, ka šis atzinums eh, vismaz pirmajā uh, versijā varbūt ir tāds uh, ļoti nepilnīgs un, protams, atsevišķus aspektus varētu padziļināt, izstrādāt. Un es piekrītu tam, ka izglītība kalpo arī kā uh, sociālā funkcija, kā sociālās vienlīdzības nodrošinātājs un ka ir. Um, nepieciešams uh, ņemt eh, vērā atsevišķu sabiedrību grupu vajadzības un arī darba tirgus vajadzības, eh, bet, eh, protams, patreizējā izglītības sistēmā viss šīs prasības ņemt vērā ir ļoti grūti, jo skola lai arī mēs gribētu, lai mācītu nākotnē, nevis tagadnē, bet, diemžēl, uh, skol, skolu sistēma ir ļoti inerta un to ir ļoti grūti mainīt. Un, eh, lai nodrošinātu šo skatu nākotnē, mums ir jādomā arī par skolotāju, izglītotāju izglītošanu. Un šeit, kas attiecas uz darba tirgus digitalizāciju, tad mums ir jāzina fakti, ka, piemēram, Eiropas Savienībā tikai nedaudz vairāk kā 20% skolu ir digitalizētas. Uh, Līdz ar to mums ir jādomā par to, lai mēs radītu priekšnosacījumus tam, ka skolēni uh, apgūst šīs uh, digitālās prasmes. 40% uh, no um, Eiropas Savienības iedzīvotāju nav šīs digitālās pamatprasmes, un mums ir jādomā par to, kā uh, gūt labumu no šīm iespējām, ko mums dod tehnoloģijas. Mēs to nevaram izdarīt, ja mums nav šo pamatprasmju. Un, šī, es domāju, ka šī, šai funkcijai noteikti arī ir jāparādās eh, izglītības modernizācijas modelī. Gribētu runāt par sesto punktu. Jāsaka, ka Eh, šeit bija ļoti maz vietas, un es pavisam īsumā to tikai pieminēju, bet ir daudz publikāciju, kur ir teikts, ka saistībā ar to, ka darba tirgus ir ļoti dinamisks, parādās jaunas profesijas. Profesijas maina savu būtību, eh, savu organizāciju, uzņēmumi mainās. Tad, tad viss ir ļoti dinamisks, eh, mainīgs. Tādēļ mums, mēs nedrīkstam domāt tradicionālo profesiju kategorijās, bet šo mm, pārmaiņu kategorijās. Un komisija, diemžēl, um, neatbilst, neatbildos uz šiem izaicinājumiem. Jo mums ir jādomā par uh, šo, teiksim, šo uzdevumu, par funkciju, par vajadzību, nevis par vienu profesiju. Un, un teiksim, uh, šā, uh, Tas noteikti ļaus piesaistīt arī attiecīgos talantus, kas attiecas uz eh, šiem mikro uh, izglītību. Konkrēti kursi ar konkrētu eh, izglītības apliecinājumu kursa beigās. Ir ļoti daudz internetu kursu, piemēram, Harvard piedāvā šādus kursus. Tie ir kursi, piemēram, desmit stundu garumā, Un um, noslēgumā studenti saņem apliecinājumu par šīs, šo zināšanu prasmju apguvi. Un tad cilvēki var iegūt vairāk šādus, uh, teiksim, izglītības apliecinājumus, apgūt šādus kursus, un viņi var ļoti veiksmīgi iziet darba tirgu un piedāvāt savas prasmes un mākas. Noslēgumā uh, vēlos norādīt, ka Runājot par analfabētismu, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Jo, ja ir zemes šīs prasmes, tad cilvēks ir ļoti ierobežots ne tikai darba tirgū, bet vispār savā ikdienas dzīvē. Es esmu sagatavojis arī vairākus grozījumus citas starpā. E, šī, gatavojot šos grozījumus, mums vajadzētu uzstādīt par uh, obligātu, ka nav pieļaujams, ka 21. gadsimtā bērns beidz skolu un nemāk lasīt. Piemēram, sešu gadu pamat izglītību un bērns nemāk lasīt nav pieļaujams, ka uh, cilvēks nobeidz universitāti un nemāk lasīt un rakstīt, bet tā tas ir. Vairāki procenti universitāšu beidzēju nā, nemāk lasīt un rakstīt, lai kā tas nebūtu. Un nu, to mēs nedrīkstam pieļaut šādu situāciju Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you! Uh, and, uh... Paldies par šīm debatēm, paldies par šo ziņojumu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. februāra 2012. dienā. Emplu komitejā eh, tas tiks pieņemts 22. Eh, martā un no 25. līdz 26. aprīlim eh, būs galīgais balsojums plenāra sēdē. Tālāk pēdējais punkts darba kārtībā. Īstenošanas ziņojums par Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju un dodu vārdu Žoā Pimenta Lopes kungam, lūdzu. Prezident, um... Priekšā tā tā pateicos. Pirmām kārtām atzinam sagatavošanu par šādu jautājumu. Nu, nozīmē, ka mums bija jāprobežojas ar zināmu mm, nu, tātad vārdu skaitu, un tas bija ārkārtīgi grūti, bija grūti šajā ierobežotajā apjomā ietvert visas domas, ko mēs labprāt būtu iekļāvuši tur. Uzskatām, ka diskusijas palī un grozījumi palīdzēs šo galu tekstu labāk noformulēt. Nu, nedaudz tādas fona informācijas, vispārīgas informācijas. Zinām, ar kādiem ierobežojumiem sastopas jaunieši dažādās jomās. Viņiem ir grūtības, grūtības piekļūt darba vietām, izglītībai, uh, prasmju iegūšanai, tāpat problēmas ar piekļuvu veselības aprūpei, ir tīpaši kultūras, seksuālās veselības jomai, sporta zālēm un sporta aprīkojumiem un iekārtām. Un zinām arī, ka jauniešu bezdarbs ir nu, tāda lieta, kas rada Eiropas Savienībā plašas bažas. Un šie skaiti šobrīd Eiropā ir visai šausminoši. Nu, nedaudz, nedaudz, nu, pats sāk samazināties šie rādītāji. 18,7% pagājušā gada beigās. Nu, protams, atsevišķās valstīs šie skaitļi ir vēl krietni lielāki. Nu, lai kāds arī nebūtu. Jauniešu bezdarba samazināšana ir saistīta nu, ļoti bieži ar, nu, ar to, ka tiek izmantotas darba vietas, kas nav stabilas. Daļlaika darbs, nestabili darba apstākļi un tā tālāk. Un mums ir jāsaprot, ka ir arī ļoti daudz jauniešu, kas ir sociāli izslēgti, atstumti Tas, protams, saistīts ar to, ka trūkst investīciju daudzās un dažādās jomās. Finanšu krīze, valsts pakalpojumu mazināšanās, arvien vairāk piedzīvojam to, ka netiek, nav regulējuma, šai jomā. Un tieši jauniešu grupā ir daudz tādu, kas nav, ne, kas nestrādā, nemācās. Un ir būtisks investīcija deficīts tieši jauniešos. Tādā plašākā nozīmē. Domāju, ka tas tiemžēl ļoti ietekmēs tālāk arī demokrātiskās um, attīstības tendences Mums ir vien vairāk cilvēki, kas ir lūk tādos nu, nestabilos darbos un tā tālāk. Mūsu nākamā ietekme tālāk uz sociālo nodrošinājumu, sociālās aizsardzības sistēmām, jo, protams, nebūs, kas maksā nodokļus. Nu, un netiks saņemti atbilstīgie līdzekļi. Ņemam vērā, protams, Eirozonas darbu krīz, krīžu un politisku, politiku, politiskas ziņojumu. Uh, ko sagatavoja Startautiskā darba organizācija. Tur ir ļoti nopietni secinājumi sakot, ka es ir jāinvestē 25 miljardus eiro laikā no, 20, no 14. E, līdz 20. gadam, lai sasniegtu mērķus. Nu, protams, ka šādi līdzekļi nav tikuši nesaplānot, nedz ieguldīti. Nu, protams, jā, Eiropas Savienība kaut kādas investīcijas veikusi ir virkne iniciatīva attiecībā uz jauniešiem, īpaši koncentrējoties uz viņu nodarbināmību, lūk, jauniešu nodarbinātības eh, instruments, jauniešu garantijas schēma. Bet finansējuma līmenis visām šīm iniciatīvām ir nepietiekams. Nereti šīs programmas arī neatbilst eh, īsti tām vajadzībām, kas pastāv dzīve praksē. Uh, praksē nu, redzam, ka situācija ir visai depresīva. Nu, mums jau bija ziņojums plenārsēdē par to, kur arī tika uzsvērti šie fakti, respektīvi, cik ierobežotā veidā šie mēri sasniedz jauniešus, nedod rezultātus. Un tas tāpēc, ka trūks līdzekļu. Tie ir nepietiekami finansēti. Esam nākuši klajā ar virkni idejām, protams, ka pagaidām tas ir tikai atzinuma projekts. Bet nu, galvenokārt vēlamies veicināt pieklājīgas, mm, normālas samaksas darba vietas, stabilas darba vietas, cīņa pret šīm nestabilajiem, nu, riskantajiem darba apstākļiem vai neatbilstīgie darba kontrakti, godi, mm, taisnīgas algas, tāpat arī E, nu, bezmaksas universāls e, vajadzības pakalpojumi, sociālās programmas, kas veicinātu politisko, sociālo un kultūras iekļautību, iniciatīvas, kas veicinātu jauniešu labklājību, vajadzīgi arī projekti un programmas un iniciatīvas, kas koncentrētos uz problēmām un ambīcijām, kas ir jauniešos Tāpat domājam, ka vajadzētu spēcināt, vairot finans, finansējumu jauniešiem tieši daudzgad finanšu plānu ietvaros. Citiem vārdiem sakot, mums ir vajadzīgs tāds finansējums, kas ļautu šīs programmas padarīt par daudz efektīvākām, visaptvarošākām, tādām, kas tiešām sasniedz tos, kam palīdzība vajadzīga. Jāpārliecinās, ka mēs tiešām varam nodrošināt sociālo, sociālo iekļautību, jauniešu nodarbināmību. Uh, bet šis finansējums nedrīkst ne tiešā, ne tiešā veidā tāpat laikā veicināt kaut kādu neapmaksātu stažieru izmantošanu vai neatbilstīgu darba vietu radīšanu. Nu, lūk. Šis atzinuma projekts lūk, ir um, svarīgs, ar nepacietību gaidu arī pārējo politisko grupu ieguldījumu, ko, protams, pēc tam izmantošu tālākā darbā. Paldies! Tālāk Sofija Ribeiro. Viņas gan, nē, viņas nav klāt, kāds viņai stāja? Nē? Ivarī Padars gan ir klāt? Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies! Pirmām kārtām gribu teikt paldies referentam Lopes kungam par atzinumu. Atzin, tajā viņš koncentrējas uz jauniešu bezdarba jautājumiem. Bezdarba līmenis jauniešu vidū daudzās valstīs ir ļoti augsts un nepieciešams investēt, lai aizstāvētu jauniešu tiesības. Piekrītu, ka ir vajadzīga tāda uz jauniešiem vērsta politika, kas būtu saistīta ar um, atbilstīgu darba vietu radīšanu, Un te jās, jāietver dažādi veidi programmas, kas atbalsta radošumu, iekļautību sociālajā un politiskajā dzīvē. Bet domāju, ka ir vairākas tādas tēmas, kas būtu tomēr šeit zinumā vēl papildus jāuzsver. Piemēram, stažēšanās iespējas, stažēšanās programmu kvalitāte, efektivitāte Stažēšanās nedrīkst, stažēšanos nedrīkst tiek izmantota, lai, nu, kaut kādā veidā izkalpinātu jauniešus un neradītu pastāvīgas darba vietas, tad aizstātu pastāvīgas darba vietas, izmantojot šādus nelabvēlīgu apstākļu amatus, ja vietas, amata vietas. Stāžēšanās arī jābalsta uz rakstiskiem kontraktiem, ir jānodrošina sociālā aizsardzība, atbilstīga kompensācija un pieklājīga darba, darba apstākļi stažēšanās un mācekļu vietas jāorganizē tā, lai tās novestu pie kvalitatīvas nodarbinātības, kas atbilst darba tirgus vajadzībām. Nedrīkstam aizmirst eh, riskam visvairāk pakļautās grupas, kā bēgļus, piemēram, cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Mums jāstrādā pie tādām struktūrām, kas atbalsta vietējo kopienu. Pašvaldības jāicino, jāicina reģionālās vietējās pašvaldības krietni vairāk kontaktēties ar jauniešiem, ļaujot viņiem tādējādi paplašināt savu izvēles loku, ļaut viņiem attīstīties šai izglītības pasaulē ir bijuši daudz centienu, ir bijis daudz centienu to darīt, kaut kāda veida pozitīvu ietekmi jau jūtam, bet pagaidām vēl jāsaka rezultāti sasniegti nav. Es nu dienu ceru, ka jauniešu stratēģija Eiropas Savienībā vēl tiks izstrādīta un tālāk uzlabota. Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Žitņānskas kundzei. Paldies priekšsādātāji! Gribu teikt paldies uh, referentam par atzinumu. Pāris komentāri ir gan jau tāda diezgan vēlu pievakara, tāpēc centīšos izteikties īsi. Es gribētu, lai gala atzinuma tekstā būtu vairāk runāts arī par mm, cilvēku iekļautību, ne tikai attie, nu, ne tādā ziņā, ka koplīgumos, bet tādā ziņā, ka visi šie sabiedrības cilvēki, visi elementi tiek iekļauti kopējā tādā vienotumā, un par to arī iesniegšu grozījumus, te domāju, piemēram, par jauniešiem ar invaliditāti vēlos uh, pievērsties arī tādai lietai kā brīvprātīgo darbam jauniešu vidū, kas var būt veikts kādā veids, kādā šos jauniešus vairāk iekļaut sabiedrībā un tādējādi vērsties pret dažādām negācijām, kas rodas eh, atstumtības gadījumā. Tāpat arī lēmu pieņemšanas procesā jaunieši jāiekļauj. Viena man sirdī tuva tēma ir, kā jau teicu, brīvprātīgo darba veicināšana jauniešu vidū, informācijas izplatīšana par šādu veidu brīvprātīgo darba iespējām. Jo nereti viņi aizmirst, ka ir taču, piemēram, arī sociālā jomā tik daudz brīvprātīgo tik daudz vietu, kas var, mm, brīvprātīgo darba vietu, kas var, piemēram, lūk, eh, palīdzēt mm, aprūpēt vecāku gadagājumu cilvēks un tā tālāk un tā joprojām. Savos grozījumos tātad pievērsīšos šiem tematiem. Paldies, Tedija Raintke, lūdzu. Paldies, paldies referentam par šo atzinumu. Trīs lietas, ko gribu uzsvērt. Arī centīšos izteikties īsi. Pirmām kārtām man liekas eh, ļoti svarīgi, un tad atspoguļos arī tekstā, ka runājam par jauniešu tiesībām, bet tad runājam ne tikai par iespējām, uh, vai kaut ko, ko mēs kā, nu, nezinu, tādu žēlsirdīgu viņiem pasniedzam. Nē, bet runājam par viņu tiesībām uz kaut kādām lietām. Jaunieši ir jāmudina arī pieprasīt šīs tiesības, uzstāt uz tām. Viņiem ir jābūt tādai atbildības sajūtai, sapratnē par to. Otrām kārtām ņemot vērā, ka mēs grasamies strādāt pavisam drīz pie daudzgada finanšu plāna, būtu labi šeit pēc iespējas vairāk uzsvērt arī to, ka investīcijas jauniešos nozīmē investīcijas nākotnē. Un īpaši tādas programmas kā Erasmus, bet arī citas ar jauniešiem saistītās programmas nedrīkst piedzīvot līdzekļu samazinājumus, gluži otrādi. Un domāju, mūsu pusē ir arī sabiedrotie komisijā nenoliedzami. Tas tam, nu tā tad lūk par tām lietām mēs varētu šeit arī vēl atzinumā runāt. Un visbeidzot, jauniešu organizācija loma. Domāju, ka jauniešu organizācijas netiek pietiekami novēr, novērtētas. Tām ir krietni būtiska loma. Un domāju, ka tas arī ir kaut kas tāds, kas būtu jāpiemina jauniešu organizācijas savā ziņā ir kā tādi spēlētāji, kas ļauj izvirzīt priekšplānā, priekš, priekšplānā jauniešu vajadzības, prasības, ļauj cilvēkiem, jauniešiem uzņemties atbildību, kļūt aktīvākiem, tā lai viņi varētu kļūt par vērtīgu mūsu sabiedrības daļu. Tāpēc vēlētos, lai šīs organizācijas arī atzinumā tiktu pieminētas. Paldies! Thank you all! Lielas paldies visiem! Man šķiet, nešķiet, ka vēl kāds būtu palicis, kas vēlas izteikties, bet kas vēl nebūtu runājis. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. februāris, 2012. dienā. Balsojums šeit notiks 27. un 28. martā balsojums, savukārt kultu komitejā 25. un 26. aprīlī un plenārsēdē plenā sēdē balsošanas datums vēl nav noteikts. Bet liels paldies visiem, paldies, ka visi bijāt tik disciplinēti un palikāt arī šeit, stundām ilgi piedaloties debatēs. Paldies! Un priekšādātāji saka paldies arī tulkiem. Viņi joprojām palīdz mums saprasties un pieņemt lēmumus. Paldies!